atturas pieņemts. 9.32 par pret atturas būs jāpārbauda. 9.32 sākam balsot. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidri pieņemts. Tagad 39. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 43. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Buč 3, divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas noraidīta. Tas tik un tā atkrīt. Bet, nu labi, mēs uh, to divreiz piebeidzām, tā teikt. 279. Vai pie otrās daļas? Tagad mums jāķerās. Jā, tā tad otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 279. par, pret, atturas, noraidīts. 280. par, pret, atturas, noraidīts. Budžu 7 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad apsvērumi. 4. par, pret, atturas, pieņemts. 5. par, pret atturas jāpārbauda. Piektais apsvērums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 14. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 29 pret 27. 90, 913, es atvainos pār pret, atturas 80% komitejas nebalsoja šajā balsojumā, tad pārbaudīsim. 9.13. Lassen. Beidzam balsot. 48 pret 7. Pieņemts. Tad tagad pāriesim pie Inta 3 par pret atturas pieņemts. Inta 4 par pret atturas pieņemts. Citāti. Eh, Inta 1 par pret atturas pieņemts. Inta 2 par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 9 4 par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 9.3 par pret atturas pieņemts. O, mēs jau esam pabeiguši un jābalso par grozīto eh, ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 42 pret 3. We come... Tad tagad pāriesim pie 9. punkta. Satvara izveide ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai. Džefrijs Van Ordens ir referents. Vai jūs vēlaties kaut ko teikt, Van Orden kungs? Okay, but Miss Andikini. Andrikienas kundze gribētu izteikties, lūdzu. Dažas piezīmes par ETP balsošanas sarakstu. Tā kā ir bijušas izmaiņas pēdējā brīdī eh, dažās politiskajās grupās, tad piektais kompromiss lūdzu balsojiet pret un 103. grozījumā arī balsojam pret. Paldies, tas arī viss. Okay, thank you. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi komentāri? Vai vēl kādu balsošanas sarakstu ir jāmaina? Labi. Tad es piedāvāju ķerties klāt pie balsošanas. Trešais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Tagad pārējām pie Septītā grozījuma. Labi. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. Tagad 62. grozījums. Par. Pret. Atturas. Norēdīts. 159. Buhnerkunga grozījums par pret atturas noraidīts. Tad tagad 82. pareizi. Adaktuson kungs par pret atturas pieņemts. 83 par pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas pieņemts atturas Pārbaudīsim. 85. to pārbaudām elektroniski. Kas tāldo? Disclose. Beidzam balsot. Pieņemts. 87 par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņemts. 87. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. 88. par, pret, atturas, jāpārbauda 88. arī. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 90. Šafhauser par, pret, atturas noraidīts. 93. 94. par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas noraidīts. Un tagad turpinām. 101. par, pret, atturas, noraidīts. 4. par, pret, atturas, noraidīts. 106. par, pret, atturas, pie noraidīts. 103. par, pret, atturas, pieņemts. 103. pārbaudām, pārbaudām. Priekšsēdētāji, vai piektais kompromiss netika pieņemts? Nē, labi atvainojos, saka Skākas kundze. What against it? <laughs> so, 100 Tātad eh, par 103. beidzam balsot. Pieņemts. Ah, it falls. So we now go to 102. Tad tagad 102. grozījums. Lalanda Rikē. Par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 141. par, pret, atturas, pieņemts. 142. par, pret, atturas, noraidīts. 143. par, pret, atturas, noraidīts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 148. par, pret, atturas, noraidīts. 147. par, pret, atturas, pieņemts. 148. par, pret, atturas, noraidīts. 149. par, pret, atturas, noraidīts. 150. par, pret, atturas pārbaudām, 150. pārbaudām. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. pār pret atturas noraidīts. 152. pār pret atturas pieņemts. 153. pār pret atturas noraidīts. 156. ir atsaukts, tad tagad 6. grozījums par pret atturas noraidīts. 154. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. 164. 5. par pret atturas pieņemts. 8. grozījums par pret atturas norēdīts. 168. par pret atturas norēdīts. 9. par pret atturas norēdīts. 171. par pret atturas norēdīts. 173. 5. 6. par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. Nē. Tad tagad 186. par pret atturas noraidīts. 187. par pret atturas pieņemts. 188. par pret atturas pieņemts. 190. par pret atturas pieņemts. 193. par pret atturas pieņemts. 194. par pret atturas pieņemts. 195. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām. 195. sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 190, 69 sakrunātais. Tātad 196 Schaffhausers eh, par pretaturas noraidīt, 198 par pretaturas noraidīt, 107 pretaturas pieņems, 109 par pretaturas pieņems, 200 eh, pārpret atturas noraidīts, 201 um, pārpret atturas pieņemts, 202 pārpret atturas noraidīts, 203 pārpret atturas pieņemts, 204. Pārbaudīsim 203. Buhnera kunga grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 204 par pret atturas uh, noraidīts, 205 par pret atturas uh, pieņemts, 205 to pieņemts gan. 13 par pret atturas. Šo gan pārbaudīsim. 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti skaidri pieņemts. 14 par, pretaturas pieņemts, 17 par, pretaturas pieņemts, 18 par, pretaturas noraidīts, 20 par, pretaturas noraidīts, 21 par, pretaturas pārbaudīsim 21. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 22 par. Pret atturas. Noraidīts. 23 par. Pret atturas. Pieņemts. 24 par. Pret atturas. Pārbaudīsim 24. Pēterli kunga grozījums. Sākam balsot un beidzam balsot. 30 pret 29. Tātad 27 par pret. Atturas mums jāpārbauda Pēterlēt, ka sākam balsot. Tātad Pēterle pārbaudēja un pārbauda bijusi pozitīva. 29 nu, par pret atturas noraidīts. 30 par pret atturas. Pārbaudīsim 30 to. Tagad Adaktusona kungu pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts nu, viens balss pārsvaru. Vai Lārs ir šeit? nestāstiet viņiem par to, ka viņi pārbaudīja 31 par pretaturas noraidīts, 34 par pretaturas noraidīts, 30, ne, pirmais kompromiss par, par. Tad tomēr, jā, 34 bija noraidīts, tagad epita Deus kungs, tātad 3 par pretaturas noraidīts. 37 par pretaturas pieņemts un 39 par pr... atkrīt. 39 atkrīt. Nē, neatkrīt gan. Par pretaturas pārbaudīsim 39. Beidzam balsot. Noreidīts viens balss pārsvaru. Pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts. 48 šahāzars par pretaturas noraidīts. 47 par pretaturas pieņemts. 49 par pretaturas noraidīts. 51 par pretaturas pārbaudīsim. 51. Trešo reizi Alijas Petrli mēs pārbaudām. Beidzam balsot. 42 pret 16. Um, katru balsojumu alojas kļūst aizvien populārāks. 52 par pret atturas noraidīts. 50 par pret atturas pārbaudīsim 50. To.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 pret atturas pieņemts, 62 par pret atturas pieņemts. Jā, tas bija 63, atvainojiet. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 68 Šafhauzers par pret atturas norēdīts. 70, 71 pārpret atturas norēdīts. divi par pret atturas noraidīts. 72 par pret atturas jāpārbauda šis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot ir pieņemts. Šafhauzers par eh, pretatturas noraidīts. Pārbaudīt 73. 74 par pretatturas noraidīts. 75 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 75. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, tas bija pilnīgi skaidrs. Nu, šajienas var labāk redzēt. 76 par pretaturas noraidīts, 78 par pretaturas noraidīts. Un tagad um, elektroniski balsojam par visu atzinumu projektu, sākam balsot. Visi nobalsojuši 49 pret 5 ir pieņemts. Tagad iesim tālāk. Pamatnolīguma noslēgšana starp ES un tās dalību valstīm no vienas puses un Austrāliju no otras puses. Vakar pēcpusdienā par to runājām. Mijāna Mona kungs vai vēlas ko teikt? Nē, tad, tad sāksim balsot. Mums ir tikai viens balsojums šeit paredzēts. Tad vienkārši sākam balsot. Kā tad ir? Mums tomēr ir saraksts. Trīs kolēģi mums uh, trūkst. Viens kolēģis tagad it kā nav. Uh, Labi, tagad visi nobalsojuši 55 pret 3. Un tagad 11. Uh, punkts rezolūcija, kas pievienot piekrišanai pamatnolīgumam. Un varbūt tagad Mijan Monkungs vēlas ko teikt. Nu, tad uh, atsākam balsošanu. 24 par, pret atturas pieņemts, 26 par pret atturs pieņemts, 25 par pret atturas. Pārbaudīsim 25. Sākam balsot. Beidzam balsot un noraidīts. Kompromiss divi par pretaturas pieņemts. 33 pār pret atturas pieņemts, 34 pār pret atturas pieņemts, 35, 36 pār pret atturas noraidīts, 37 pār pret atturas noraidīts, 38 pār pret atturas atturas. Es teiktu, ka pieņemts. Ko teiksim pieņemts? Labi, 39 par, pret, atturas, pieņemts, 40 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 40. vicepriekšsādātāja Vistisenam.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 48 par pret atturas. Tas būs jāpārbauda tā noka kunga grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 49 pitidējus par pretatturas noraidīts. 51 par pretatturas noraidīts. 50 par pretatturas noraidīts noraidīts. 54 par pretaturas noraidīts. 4. kompromiss par pretaturas pieņemts. 5. kompromiss par pretaturas pieņemts. 61 par pretaturas noraidīts. Tagad apsvērumi. 3 par pretaturas pieņemts, 4 par pretaturas noraidīts uh, pieņemts, 5 par pretaturas pieņemts, 6 par pretaturas noraidīts, 7 par pretaturas pieņemts, mutiskais grozījums 1 par pretaturas pieņemts, 8 par pretaturas pieņemts, 9 par pretaturas pieņemts, 10 par pretaturas pieņemts, 11 par pretaturas pieņemts, 12 par pretaturas pieņemts, pretatturas pieņemts, 13 par pretatturas pieņemts, 14 par pretatturas noraidīts, pirmais kompromiss par pretatturas pieņemts, 17 par pretatturas pārbaudīsim 17. Čārlza Tanoka grozījums. 37 par 22 pieņemts. 18 par pretaturas pieņemts. 19 par pretaturas pieņemts. 19 to pārbaudīsim, lai mums uh, izveidotos labs iespējas. Sākam balsot un beidzam balsot. Ir pieņemts 20 par 20 pretatturas pieņems 21 par, pretatturas pieņems 22 par, pretatturas pieņems 23 par, pretatturas pieņemts. Čelas piecas uzvaras uh, viena pēc otras. Tāpēc es negribēju balsot blokā. Uh, tagad uh, citējumi pirmais pieņemts, otrais par pretatturas pieņemts. Un tagad elektroniskais noslēdzošais balsojums par visu ziņojuma projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 54 pret 2. Apsveicam referentu. 12. punkts. Protokols partnerības sadarbības nolīgumu, ko izveido partnerības starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Uzbekistānas republiku no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Referents ir Radoškungs. Vai referents vēlētos mums pastāstīt vairāk? Viņš nemaz šeit nav. Tad uh, balsosim uzreiz elektroniski. Balsojam elektroniski, sākam balsot. We can close it. Beidzam balsot. Pieņemts 51 pret 3. Un tagad pēdējais balsojums, kas ir 13. punkts darba kārtībā par nolīgumu par Eiropas Savienību un Koreju. Referenti ir Tokija Saifī. Vai referenti vēlas ko sacīt? Ļoti žēl, bet tādā gadījumā mēs pārējām pie balsošanas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 57 pret 3. Paldies, kolēģi, un mēs esam tagad pabeigusi balsojuši. Mums ir, mēs esam ietaupījuši desmit minūtes, un ministr, Norvēģijas ministre jau ir ceļā. Būtu ļoti labi, ja jūs paliktu šeit uzklausīt viņu. We... Right, dear colleagues. Kolēģi, dāmas un kungi, pulkstenis ir precīzi desmit. Un mums visiem ir liels prieks un liels gods šodien uzņemts Norvēģijas ārlietu ministri Inne Erik Sensoreidi jūsu priekšteicis apmeklēja mūsu komiteju. Un vienmēr ir patīkami tikties ar Norvēģijas valdības pārstāvjiem. Norvēģija ir aktīva ļoti daudzos globālos jautājumos. Man nav pārāk sīki jums jāstāst par mūsu ciešo divpusējo sadarbību. Šķiet, ka Eiropas Savienībai reti, kura valsts ir tik tuva, kā Norvēģija, enerģijas sadarbība, eh, sadarbība citās jomās, līdzspējīga attīstība, klimata pārmaiņas un tā tā eh, mūsu ārlietu politikas jautājumos Norvēģija vienmēr ir pievienojusies mūsu nostāja, piemēram, arī Krievijas sakarā. Šodien ir vairāk jautājumu, par kuriem mēs runāsim, un es kolēģi noteikti vēlēsies dzirdēt, kā Norvēģija turpinās īstenot uzsāktās politikas. Mēs zinām, kā uh, nozīme ir Arktikas ģeopolitiskajam svaram un kā tas pieaug. Tāpat arī ir citi aspekti, kas ir saistāmi ar reģioniem Eiropas Savienības kaimiņos, vai tie būtu Rietumbalkāni vai vēl citi reģioni. Bet par to mums izstāstīs Norvēģijas ministri. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu. Es uzstājos šajā zālē. Pirms, es apmeklēju šo zāli jau pirms kāda laika, bet tajā laikā es mm, biju klausītāji. Tāpat arī mēs esam. Uh, nu, apmeklējuši valdības ietvaros Servēģijas eh, parlamentu. Atgādināšu, ka tad, kad mēs at, nu, noraidījām dalību Eiropas Savienībā, mēs esam bijuši viena no integrētākajām valstīm, un tas ir, protams, saistāms ar mūsu nolīgumiem. Šķiet, ka mēs esam vienīgā valsts, kas ir noraidījusi dalību Eiropas Savienībā divas reizes, 72. un 94. gadā, bet mēs nekad neesam norādī, noraidījuši sadarbību. Mēs esam tuvi gan vērtību, gan geogrāfijas ziņā. Un mūsu drošība un labklājība ir cieši saistītas. Mēs skaidri saskatām Eiropas izaicinājumus, tīri arī reģi... Norvēģijas izaicinājumu un otrādi. Par valdības platformu runājot mēs varam teikt, kā politika sāks Eiropā. Mani kolēģi un es bieži apmeklējam Briseli un nereti pat vairākas reizes mēnesī. Piemērs mūsu ciešai sadarbībai ir tas, kā šobrīd ir 20 Norvēģijas valsts sekretāri kaut kur citur šajā pat ēkā tiekoties ar Eiropas parlamenta eh, komitejām. Tas notiek šobrīd, kad es tiekos ar jums Bet iesākumā daži komentāri par to, kāpēc esmu šodien šeit. Pēdējās desmitgadēs Norvēģijam starptautiskie partneri ir pielikuši ievērojumus diplomātiskus pūliņus un resursus, lai varētu e, tuvināt e, mieru vidējos austrumos. Pēc Oslo mierlīgamiem esam izveidojuši ad hoc e, komiteju. E, ko tā darbojas kopš 93. gada, un mēs sadarbojamies gan ar Eiropas Savienību, gan ar reģionālajiem spēlētājiem. Tā. Mēs sasauksim sanāksmi šodien vēlāk, kuras mērķis ir vienoties par strateģiskiem pasākumiem, kas stiprinātu Palestīnas institūcijas un veicinātu ekonomisko attīstību, tā skaitā Gazā, kur situācija ir ļoti slikta. Tāpat um, jau gandrīz četrus gadus nav notikušas tiešās sarunas, un mums tās būtu jāatjauno. Tāpat arī mums ir jāveido pamati, lai šīs sarunas varētu atsākties. Tad, kad mēs tikāmies ārkārtas sanāksmē, atko grupai, kas bija paredzēta Briselē, tā bija pirmā Eh, sanāksmes starp izrēliešiem un palestīniešiem pēc savieno val to valstu paziņojumu par vēstniecības pārcelšanu uz Jeruzālemi. Ņemot vērā konstruktīvo atmosfēru, kas valstī šķiet, ka tas ir efektīgs mehānisms un viens no nedaudzajiem, eh, kas var piesaistīt sarunu, visu sarunu puses pie sarunu galda, un kas ir paredzēts, lai sasniegtu divu valstu risinājumu. Galvenais mērķis šobrīd ir panākt progresu uz vietas, veicināt ekonomisku attīstību un stiprināt Palestīnas institūcijas. Ahail ir fórums, kurā piedalās abas puses un notiek dialogi ar donoriem un starptautisko sabiedrību. Šonedēļ Sīrieš, Sīrijas konflikts pārkāp 8. gada slieksni, un pastāv bažas, ka karš vēl ilgi nebeigsies. Drošības padomi ir jāstrādā, lai meklētu ilgtspējību, humanitāru pauzi lai varētu nodrošināt humanitāro palīdzību, evakuēt ieva, ievainotos un aizsargāt civilē iedzīvotājus. Tad, kad ISIS tika militāri sagrauta, mēs saskaramies ar eskalāciju pēdējo mēnešu laikā, it īpaši Sīrijas ziemeļu daļā. Tāpat eh, bažas vieš eh, konfliktā starptautiskais aspekts. Kā mēs visi zinām, humanitārās vajadzības Sīrijā ir eh, milzīgas 31,5 miljonus cilvēku tādu gaida pašā Sīrijā, un 5,5 miljoni ir devušies bēgļu gaitās. Norvēģija ir sniegus ap miljardu eiro atbalstam, un arī mēs esam paredzējuši vienu miljardu eh, huma, humanitārai palīdzībai tuvāko gadu gaitā kopā šīs summas ir ievērojamas. Mūsu prioritātes ir eh, humanā palīdzība un izglītība. It īpaši, lai izglītotu meitenes un sievietes. Mēs atbalstām mediācijas atbalstu no apvienotiem nācijām un mēs vēlamies panākt ticamu un iekļaujošu politisko progresu uz vietas. Tālāk par Ziemeļāfriku un Sahelu. Mēs cieši sadarbojamies un pēdējā laikā it īpaši ar Tunisiju, Malī, Nigeru. Mēs esam atvēruši pēdējā mēneša gaitā vēstniecību Bamako. Pašreizējā situācija ir destabilizējusi eh, reģionu kā tādu attiecīgi. Mēs zinām, ka Ziemeļāfrika un Sahela reģions ir nozīmīgs Eiropai. Vēršanās pret ekstrēmismu, cilvēku tirzniecību, tās viss ir atkarīgs no stabilitātes un sadarbības. Miers ir nozīmīgs ilgspējīgai attīstībai, investīcijām privātajā sektorā un darbietu veidošanā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Mēs atbalstīsim kapacitātes veidošanu cilvēku starptautisko tiesību un humāno tiesību aizsardzībā. Tāpat mēs esam iecerējuši piederīties e, kara lidmašīnu starptautiskajā rotēšanas pasākumā, un mēs novērtējam Eiropas Savienības vadību reģionā. Krīzes Eiropas pievārtē apgrūtina situāciju, un mēs vēlamies rast noturīgus risinājumus migrācijas e, krīzē. Tāpēc mē, mūsu prioritāte ir risināt migrācijas problēmas. Tāpat arī mēs uh, esam iecerējuši strādāt, lai varētu izpildīt eh, atpakaļ nosūtīšanas, izmitināšanas un pārizmitināšanas programmas. Eiropas Trasta eh, fonda, eh, fonda projektam ir jāpri, jāpadara par prioritāru atbalsts mazākais sargātājiem migrantu grupām Noteikt šādus standārts ir priekšnosacījums. Eiropas, eh, Norvēģija ir uzņēmusi ievērojam bēgļu skaitu pagājušajā gadā, 300 no tiem ir evakuēti no Lībijas. Tālāk par Balkānu reģionu. Mēs redzam, ka migrācijas krīze ir parādījusi institucionālus un citus vājos punktus Rietumbalkānos. Tāpat tur valda ievērojami sociāli, ekonomiski un citi izaicinājumi, un mēs apzināmies, ka stabilitāte un labklājība Rietumbalkānos ir nozīmīga Eiropai. šim reģionam ir nepieciešams spēcīgs Eiropas atbalsts. Un Norvēģija atbalsta Eiropas dokumentu prioritāti šajā sakarā. Es augstu novērtēju Eiropas parlamenta lomu Rietumbalkānu sakarā, kā arī progresa ziņojums pa valstīm, kas būs eh, ļoti ar lielu interesi lasīt arī ārpus šīs komitejas. Es zinu, ka mans Kosovas kolēģis uzstāsies jūsu komitejā šodien vēlāk. Rietumbalkānu integrācija ir ļoti nozīmīga gan reģionam, gan visai Eiropas nākotnes drošībai, un Norvēģija šeit ir ar aktīvu un atbalstošu lomu. 2018. gadā mēs esam iecerējuši divkāršot mūsu atbalstu schēmu līdz 33 miljoniem eiro, tiesiskums, sociālā ekonomiskā attīstība ir mūsu prioritātes. Tāpat arī mēs esam domājuši par investīcijām infrastruktūru projektos Rietu Balkānos ņemot vērā mūsu iesaistīšanos rietumu Balkānos, domāju, ka šeit ir vēl vairāk iespēju sadarbībai ar Eiropas Savienību nākotnē. Un tagad būs liels lieciens no rietumu Balkāniem uz Arktiku. Arktika ir ievērojama eh, daļa no mūsu valsts, tur dzīvo aptuveni 10% mūsu iedzīvotāju, un ļoti daudzi domā par Arktiku kā leduslauku, bet tā ir vieta, kur cilvēki dzīvo. Arktika ir visai Eiropai svarīgs jautājums. Pasaulē mainoties, Arktika mainās vēl ātrāk, it īpaši. Klimata pārmaiņas ir ļoti satraucošas. Lai noturēt līdzsvaru starp resursu saglabāšanu, izmantošanu, ir būtiska zinātniskā sadarbība, un mēs atzīstam Eiropas zinātnieku būtisko devumu labākai izpratnē par Arktiku. Reģionu raksturo miers, stabilitāte un starptautiska sadarbība, un mēs vēlamies, lai tā turpinātos. Respektēt jūras likums, starptautisko likums ir eh, ārkārtīgi būtiski, un tam ir jābūt standartam reģionā. Arktikas padomu, Barenca sadarbība, Baltikas jūras sadarbība, Ziemeļdimensija ir atvērtie komunikāciju kanāli. Arktikas padomi ir ļoti būtiski Arktikas jautājumu risināšanai un mēs piedā, esam paredzējuši pastāvīgā novērotāja status Eiropas Savienībai. Mēs novērtējam to ieinteresētību, ko ir parādījusi Eiropas Savienība šajā periodā, un tas ir atspoguļots arī pagājušā gada Eiropas Savienības rezolūcijā. Ziemeļos Mums ir zemes un jūras robeža ar Krievijas federāciju. Mums eh, Krievija ir globāls spēlētājs un kaimiņu valsts. Kā kaimiņi mēs īstenojam divpusējo sadarbību uz, uz savstarpēju interesēm un mums ir dažāda veida sadarbības izveidotas. Svarīgākā sadarbības jums ir zivsaimniecība, tai skaitā uh, zivju baru stabilitātes uh, uzturēšana Barenci jūrā, meklēšanas glābšanas pasākumi, tāpat arī pārobežu kontakti ir ļoti nozīmīga sadaļa, un vienlaicīgi mēs aizstāvām mūsu vērtības, un mēs to darām kopā. Mēs esam nobažījušies par autoritārām tendencēm Krievijai, tīpaši attiecībā uz cilvēktiesībām un eh, pilsoņu un pilsonisko sabiedrību. Mēs par šiem jautājumiem runājam gan divpusēji, gan E, starptautiskos fórumos. Mēs esam runājuši ā, par Salisburijas uzbrukumiem un Krievijas atbildību un par e, Krievijas reakciju Ukrainā. Mēs esam vienoti ar mūsu sabiedrotajiem Norvēģijas pasākumu un ierobežojumu pilnībā atbilst Eiropas Savienības pasākumiem. Atbalsta pakete Eironai 20 miljoni eiro gadā tāpat arī mēs esam paredzējuši ievērojumu humanās palīdzības atbalstu un turpinām sniegt šo atbalstu gan divpusē, gan, gan ekonomiski. Un tagad daži vārdi par Brexitu. Brexit nemainīs Eiropas un Norvēģijas attiecības, un es to ļoti bieži atkārtoju Norvēģijā, lai visiem būtu skaidrs, ka mūsu attiecības paliek tādas, kā bija. Mēs augsti novērtējam Eiropas Savienības uh, īpašo attieks pret EFTA. Mēs vēlamies uz, turpināt uzturēt ciešu sadarbību un galvenais, galvenā vadlīnija ir brīvās tirdzniecības nolīgums, piekļuvu vienotiem tirgumu un vienots normatīvais ietvars. Tas nodrošina stabilos attiecības starp eh, Norvēģiju un Eiropas Savienību. Tāpat arī mēs esam atbalstījuši Eiropas integrāciju, un mēs vēlamies mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs sadarbojamies, tas nozīmē, ka mēs ar citām brīvās tirdzniecības nolīguma valstīm ar Eiropas Savienību nesam vienkārši trešās valstis, bet, bet Brexit mainīs eh, mūsu sadarbību ar apvienoto karalisti E, vienošanās, kas panākt vakar starp sarunu vedējiem, ir pozitīva tendence, un ietvars nākotnes attiecība ir ļoti nozīmīgs gan apvienotai karalistē, gan Eiropas Savienībai, gan Norvēģijai. Un pēdējā punktā es vēlos runāt pār e, jūsu komitejas ikdienas darbu, kas ir kopīgā drošības ārpolitika. Padomas priekšsēdētājs nesen norādīja, ka apvienotai karalistē un Eiropas Savienībai ir līdzīgi izaicinājumi ārlietas, ārlietu un aizsardzības politikas jomā. Eiropas Savienībai attīstot kopīgu ārpolitiku, mēs vēlamies uzsvērt to, cik svarīgas ir cieša sadarbības ar līdzīgi domājošām valstīm. Mēs apsveicam to, ka Eiropas Savienība vēlas uzlabot Eiropas drošības izaicinājumus Tas stiprinās gan Eiropas Savienības, gan Norvēģijas drošību. Norvēģijas interesēs ir cieši sadarboties ar Eiropas Savienību un dalību valstīm šajā jomā. Tāpēc ir ļoti būtiski rast pareizu darba sadalījumu starp NATO un Eiropas Savienību. No NATO perspektīvas, kas sadarbība starp eh, Eiropas Savienību un NATO ir labāka nekā agrāk, un tā ir pozitīva attīstība. Un visbeidzot, mēs vēlamies ciešas uh, attiecības ar Eiropas Savienību, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtiski mūsu partnerībai un mūsu kaimiņu attiecībām. Paldies! Thank you, minister. Paldies, ministrs Kunz, par jūsu teikto. Tagad mums ir laiks diskusijām. Nedaudz vairāk kā pusstunda. Un sākumā informēšu jūs, ka šorīt ārlietu komitejas paplašinātais prezidijas izlēma, ka mēs dosimies uz jūsu brīnišķīgo valsti augustā. Tā būs AFET un DV, es atvainojos, sēde komitejas kopīga misija. Uh, Mēs brauksim uz Oslo un pēc tam uz ziemeļiem. Un galvenais, protams, būs, par ko runāsim, mūsu drošības sadarbība. Un visi kolēģi šajā zālē, kas strādā pie Brexit jautājuma, un es domāju, ka šobrīd gandrīz visus tas mūs nodarbina. Jūs nevarat iedomāties, cik bieži mēs izmantojam terminu Norvēģijas modelis. Uh, ko Briti gan negrib eh, izmantot, bet tas ir viņu lēmums. Jūs runājat par daudziem jautājumiem, un daudzi kolēģi arī gribētu izteikties. Pirmais no tautas partijas ir Mihails Gālers, lūdzu. Jā, liels paldies, un sirsnīgs sveicu jūs mūsu komitejā. Ministrs kundze, ja es nezinātu, ka uh, Uh, Norvēģija nav Eiropas Savienībā, tad vienkārši klausoties jūsu runā, varētu padomāt, ka jūs esat ļoti laba dalībvalsts, labāk par daudzām īstajām dalībvalstīm. Bet, nu, jūs runājāt par daudziem jautājumiem, un uh, Brexit kontekstā jūs šķiet apmierina mūsu pozīcija, un uh, mēs zinām, ka uh, Norvēģija gaida, uh, kad uh, tas viss beigsies, un kā tas viss beigsies. Uh, Tātad eh, viņiem tas arī ir svarīgi, eh, un eh, nedrīkstētu būt tā, ka Lielbritānijai ir kaut kāda labāka attieksme nekā Norvēģijai, kas ir Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalsts. Un es domāju, ka tas arī ir saprotami, ka jums ir šāda nostāja par Arktiku un sadarbību ar Krieviju. Ja jūs salīdzināt sadarbību ārtiks padomē e, šobrīd, pirms gada, pirms diviem gadiem. Vai jums šķiet, ka Krievija vēlas izmantot e, ārtikas padomi, lai vienkārši turpinātu kā līdz šim, vai e, tā vairāk vilcinās, vai tomēr ir agresīvāk? Kāda ir Krievijas nostāja šajā kontekstā? Un runāt par ārtikas padomi um, šajā reģionā, kā um, Krievija, tātad vai viņi uh, um, militarizējas vairāk, vai viņi grib būt špiecverganā um, zinātnisku apsvērumu dēļ, vai jums tiešām ir iespējas, ka viņi ir tikai veids uh, zinātnisko darbību vai uh, kaut kādu izlūkošanu, varbūt arī vai citas lietas, no kurām varētu baidīties, par kurām varētu būt bāžas. Runājot par jūsu divpusējām attiecībām, jums bija pirms diviem gadiem, ja nemaldos, uh, Uh, šis pasākums, ka ar uh, velosipēdiem bēgļi ieradās no Krievijas puses tā kā organizētā veidā, vai ir kaut kāda vienošanās ar Krievijas pusi, lai izvairītos no šādiem uh, nedraudzīgiem atgadījumiem nākotnē, vai jūs vienkārši esat piesardzīgi? Paldies, Mihail Galer, vai jūs vēlties atbild atbildēt uzreiz. Nē, es varu uzklausīt vēl vairākus jautājumus. Tad tagad sociāldemokrātu grupa Kāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un sirsnīgi sveicu jūs šeit, ministrs kundze. Es eh, kādreiz eh, dzīvoju jaunībā jūsu valstī. Es gribētu jums eh, pajautāt. Jūs ar mūsu ārlietu ministru diskutējāt par Selsburijas uzbrukumu Vai jūs esat runājusi arī par Brexitu ar mūsu ārlietu ministru? Kāds ir jūsu viedoklis? Es biju par uh, palikšanu Eiropas Savienībā un uh, šo situāciju uh, uzskatu par katastrofālu, bet kād, uh, kāds ir jūsu domas par uh, apvienotās karalistas pievienošanos EZ? Vai tas būtu pareizais modelis, vai jūs par to esat diskutējusi arī ar mūsu uh, ārlietu ministru. Šķiet, ka viņam ir diezgan tāda um, sagrozīta aina par Brexit uh, jautājumiem. Jūs runājat arī par uh, ārpolitiku pasaulē. Kādi uh, ir jūsu viedokļi par izteiktiem komentāriem? Un kā tas uh, ir saistīts ar Breivika uh, uzbru, šo te uh, katastrofālo gadījumu, un kā tas atspoguļos Norvēģijas sabiedrībā. Un visbeidzot, par to, ka um, Norvēģi ar mani runā par uh, laulību jautājumiem, par laulību likumu, kāds, kāda ir situācija. Vai jūs varat atgā, tātad par laulībām? Lūdzu, skaļāk un eh, par laulībām tātad, par uh, brālēnu laulībām. Un tas uh, šķiet ir tiešām ļoti aktuāls jautājums. Norvēģijā daudzi ar mani par to runā. Uh, tas, protams, nav jūsu portfelī, bet uh, vai jūsu valdība eh, pieņems kaut kādu lēmumu par šīm te brālēnu un māsītes laulībām. Anna Fotīga, mūsu uh, drošības apaškomitejas priekšsēdētāja. Sveicu jūs eh, šeit, ministrs kundze, Eiropas parlamentā, AFET sanāksmē. Mēs, protams, ļoti labi apzināmies, kādu lomu Norvēģija spēlē gan sadarbībā ar Eiropas Savienību, uh, KDP jomā mums uh, bija tas gods uzņemt uh, arī uh, Norvēģijas pārstāvs, un tas notiek diezgan bieži. Mēs arī saņemam visu laiku informāciju par šiem jautājumiem, un es gribētu atzinīgi vērtēt Norvēģijas spēlēto lomu šajā sadarbībā ar mums daudzās jomās. Es domāju, ka aktuālajās debatēs par sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO eh, aizsardzības un drošības jomā ir ļoti svarīgi eh, argumenti arī, ko pauž Norvēģija, jo īpaši pēc Varšavas samita. Mans jautājums par Arktiku patiecībā jau tika uzdots, to uzdeva Mihāls Gālērs, bet es gribu to nedaudz paplašināt un uzklausīt jūsu viedokli par militarizāciju ne tikai Arktikā, bet ja mēs uh, raugāmies arī tālāk uz dienvidiem, tad tur ir Kaļiņingrada, kas patiesībā mazina mūsu cerības eh, attiecībā uz Baltijas jūras eh, eh, mierpilnu nākotni un arī Krīmas aneksija. Ehm, arī tur ir bažas par militarizāciju un tālāk uz dienvidiem, tad pat līdz tuviem austrumiem. Uh, Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz iespējām īstenot 24.01 eh, eh, ANO drošības padomas rezolūciju un panākt eh, nekavējoties pamieru Sīrijā uguns pārtraukšanu? Un gribu arī atzinīgi vērtēt jūsu ļoti pozitīvo un būtisko lomu tuvo austrumu miera procesā. Gribētu pajautāt jums, kāds ir jūsu viedoklis par eh, izglītības aspektu Palestīnā un to, ka būtu nepieciešams uh, izvērtēt uh, autonomijas uh, mācību programmas, uh, lai Um, par šiem jautājumiem attiecīgi runāt. Paldies, Anna Fotīga, no Zaļo grupas, Valero kundze. Paldies! Es gribētu runāt zviedru valodā ar norvēģijas kolēģi. Jums droši vien nevajadzēs uh, tulkojumu. Jā, tad es turpināšu um, zviedru valodā. Man arī ir jautājums par Arktiku klimata pārmaiņu konsekvences. Klimata pārmaiņas um, noteikti smagi ietekmēs uh, ziemeļu teritorijas gan Norvēģijā, gan arī citās valstīs, un mēs abas uh, zinām, kā tas ir. Tas tur ir, bet uh, tā pašā laikā uh, Norvēģija ir arī naftas uh, ieguvas vietas. Un ir ļoti bīstami uh, Arktikā um, veikt urbumus, un janvārī par to vēl ir gaidāms uh, tiesas spriedums. Valdībai ir uh, jāaizstāvas pret uh, organizāciju, kas vērsās kopienu tiesā. Kā tad situācija tagad izskatās? jo ir uh, daudz naftas resursu. Arktikā ir Norvēģijas pētījums, ka daudz Norvēģi arī sāk satraukties par to, uh, ka uh, tad viņi domā, ka vajadzētu šo te naftu tur atstāt. Nevajadzētu to nemaz uh, sūknēt ārā. Cik tālu uh, tātad jūs esat tikuši ar paraugu urbumiem? Uh, un kā tiek izvērtētas sekas, kādas tam varētu būt. Mēs visi zinām, ka ir tendences to visu apturēt. Un vēl man ir prieks, ka jūs uh, pieminējāt uh, vēl vienu tematu. Mēs uh, visi zinām, kas pēdējās dienās ir noticis. Eiropas Savienība un dalībvalsts tomēr klusē Eh, ir iesaistīta NATO valsts, eh, kandidātu valsts. Eh, neviens neko nesaka, neviens neko nenosoda, netiek nosodīts tas, ko dara Turcija. Norvēģijai ir tāda elastīgāka pozīcija, un tā var uh, izteikties eh, skaidrāk nekā mēs pārējie. Ko tad Norvēģija saka par šo situāciju? Ko Norvēģija plāno darīt? Paldies! Thank you, Ms. Paldies, Varēro kundze. Mums ir vēl divi runātāji. Un nākamā, nākamais ir eh, Mārs Broks no Vācijas, bijušais eh, FED komitejas priekšsēdētājs. Lielas paldies, prieks jūs atkal satikt. Atcerieties, mums pirms gadiem bija diskusijas Oslo, un es gribētu pajautāt jautājumu, kas ir saistīts ar drošības politiku un Brexit. Sarunās mums ir jāpanāk vienošanās arī par drošības politiku ar Lielbritāniju, un jo īpaši pēc PESCO. Un kā mēs varam uh, aicināt apvienoto karalistu piedalīties misijās, projektos, piemēram, iepirkumā un tā tālāk. Es gribētu uzzināt, kā jūs to vērtēt, jo jums varētu būt līdzīgas situācijas, ka Norvēģija varētu piedalīties šādos projektos, vai jūs varētu mums piedāvāt variantus, kā uh, um, tur var piedalīties. Tas ir skaidrs, ka jūs nevarat uh, piedalīties pārvaldībā, bet kā tad šos kontaktus var veidot? Bet atcerieties arī, ka jūsu premjers pirms dažām nedēļām teica, ka tad, kad tiek vēsta sarunas par Brexitu, tad Liebritānija uh, bieži vien negrib izpildīt uh, Eh, prasības, kas ir jāizpild Norvēģijai, un līdz ar to tai nevar būt labāka attieksme nekā Norvēģijai. Un varbūt eh, jūs varētu mums izteikt savas idejas šajā kontekstā. Thank you, Amar. Paldies, Amar Brok, un visbeidzot, Alois Pēterle. Viņš ir no Slovēnijas. Labdien! Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies, ministrs kundze, par jūsu skaidrajiem un draudzīgiem vārdiem. Gribētu pastāstīt jums, ka nesen es pajautāju kolēģim no kādas valsts, kas ir tuvāk Briselei nekā Norvēģija, eh, par eh, attieksmi viņa valstī par Ukrainu Tad viņš man teica, alojas, tas tik tālu ir no mums, un eh, šeit izskatās, ka no Norvēģijas nekas nav par tālu, pat eh, Balkānos jūs iesaistāties, un man ir liels prieks par šo te uzmanību, ko jūs pievēršat eh, šiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka mums ir kopīgas vērtības un ģeogrāfija. Es būtu labprāt šāds vārds dzirdējis arī no citiem. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Ministrs kundze, vai esat gatavi atbildēt uz jautājumiem? Pirms jūs atbildat, eh, izteikšu tikai vienu komentāru. Man bija iespēja apmeklēt Lietuvā NATO spēkus pirms eh, dažām nedēļām. Apmeklējām Vācijas vadīto bataljonu un arī Norvēģijas karavīru tur ir, un tā bija tiešām lieliska sadarbība, ko tur varējām novērot. Un, uh, Esmu tiešām pateicīgs, ka mums ir tik laba sadarbība ar Norvēģiju, NATO, bet arī, kā jau kolēģis tikko norādīja, Norvēģija šķiet eh, ir labāka Eiropas Savienības eh, dalībvalsts nekā dažas no eh, citām dalībvalstīm. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Un centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Pirmkārt, man ir prieks, ka jūs brauksiet uz eh, Norvēģiju augustā, labprāt jūs uzņemsim. Un eh, tas ir arī ļoti labs brīdis, lai dotos tālu uz ziemeļiem. Es domāju, ka jums būs lielisks brauciens. Un man ir arī prieks eh, redzēt, kā mēs valstu līmenī un arī NATO ietvaros varam ļoti labi sadarboties tādās valstīs kā Lietuva, piemēram, kur mēs stāvam plecu pie pleca kā esam to darījuši starptautiskās operācijās jau gadu desmitiem, un tas arī mūsu sadarbību vēl padara dziļāku un spēcīgāku. Un man tiešām ir prieks, ka, jā, atgriezīšos pie Elmar Broka teiktā, bet es eh, domāju, ka šajā jomā mēs uh, redzam, ka uh, Eh, Eiropas Savienība ar PESCO un uh, citādā veidā uh, dara vairāk, palielinot uh, tēriņus aizsardzībai. Tas ir ne tikai tāpēc, lai rūpētos par mūsu pašu drošību, te ir runa par mūsu kopējo drošību. Mēs taču iestājāmies tad viens par otru, un tā taču ir Eiropas Savienības un NATO būtība, un tas ir mūsu kopīgās vērtības. Ja mums nebūtu kopīgas vērtības, mēs diez vai sūtītu mūsu karavīrus starptautiskās operācijās, lai viens otru aizsargātu. Es domāju, ka šeit tiešām tas ir jāuzsver, ka mums ir kopīgas vērtības. Pirmais jautājums - jautājumi no Mikaela Gālera gan par Brexitu, gan arī par Arktikas padomi. Man ir iespējas, ka sadarbība Arktikas padomā labi darbojas ar visām valstīm un visiem novērotājiem, kas tur piedalās. Un tas tā ir palicis, saglabājies arī pēc 2014. gada. Un mums vajadzētu strādāt, lai tas tā arī turpinātos. Ir bijušas diskusijas par to, vai uh, vajadzētu arī šādus skarbākus drošības jautājumus iekļaut ārkārtas padomā. Es gribētu ieteikt to nedarīt, jo ir um, organizācijas, kur ir īstā vieta apspriest šos jautājumus, bet Arktikas padome ir vienkārši uh, sadarbības. Uh, padome reģionā. Uh, un tas ir tik svarīgi tik daudzām valstīm, reģionām, um, un saglabāšana šo organizāciju tādu, kā tā ir, jo tas darbojas. Kas attiecas uz uh, uh, palielināto militāro aktivitāti no Krievijas puses ziemeņos, mēs konstatējam divas lietas. Pirmkārt, tiek atkal atvērtas militārās bāzes, kas ir bijušas slēgtas, dažas ir uh, Eh, civiliem mērķiem, jo infrastruktūra nav īpaši bagātība, padātīga šajā reģionā, jo, ja jūs vēlaties eh, izpētīt eh, jūras ceļus, tad var izmantot arī militāro infrastruktūru civiliem mērķiem, bet citi tiek izmantoti um, um, militāriem mērķiem, un mēs redzam, ka aizvien vairāk ir šīs militārās aktivitātes. Uh, un Baltijas jūras reģionā netik daudz uh, ziemeļos ir agresīvāka rīcība, ir kompleksāki lidošanas uh, ceļi un arī aktivitātes jūrā, bet mums ir jāsaprot arī un jāatzīst, ka ne tikai ar militāriem mērķiem, bet arī mēs redzam, ka palielināta aktivitāte ir uh, propagandas un vēstījuma jomā. Mēs redzam, ka arī izlūkošanas aktivitātes ir satraucošas mūsu uh, izlūku dienesti e, sniedz ļoti atvērtus vērtējumus par to, un 6. martā viņi ļoti godīgi novērtēja to, ka Krievija un Ķīna ļoti atklāti runāja par to, ka uh, Krievija un Ķīna ir tādi izlūku dienestu uh, spēlētāji, kas uh, rada izaicinājumus mūsu valstīm. Kānkungs runāja par um, apvienotās karalists pievienošanos EEZ Līdz šim eh, šis jautājums nav bijis darba kārtībā tieši uh, apvienotajā karalistē pieņemto lēmumu dēļ. Un, ja jūs paraugāties, ko uh, eh, 2. martā teica Tereza Mēja, viņa ļoti skaidri teica, ka vienotais tirgus un uh, muitas savienība būs tās divas struktūras, no kurām apvienotā karalista izstāsies. Un tie ir priekšnosacījumi ēzē. E Mums vienotais tirgus ir ļoti svarīgs. Uh, Mums tas ir pieejas veids pusmiljardam cilvēku lielam tirgum. Un tādējādi mēs varam to izmantot mūsu ekonomikas attīstībai. Tas ir vitāli svarīgi. 80% no mūsu eksporta iet uz Eiropas Savienību. Un mēs, protams, tiešām vēlētos nodrošināt, lai vienotā tirgus integritāte tiktu saglabāta. Tas mums ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgi arī citām EZ valstīm. Kas attiecas uz uh, brālēnu māsīcu laulībām, pirms tam jūs nedzirdēju, šis ir jautājums, kas uh, ir um, ehm, darba kārtībā, tas jau kādu laiku tiek apspriests, vēl lēmumi nav pieņemti, ar ko tas beigsies, to jums nevar pateikt, bet tas ir jautājums, kas uh, um, daudzus uh, ļoti skar un uh, cilvēkiem gribas iesaistīties. Tas tiek apspriests ne tikai Norvēģijā. Kas attiecas uz uh, diskusijām par sadarbību KDP ietvaros un ES NATO sadarbību, es jau daļēji uz to atbildēju, runājot par uh, Krievijas militārajām aktivitātēm, bet kad uh, mēs runājam par uh, drošības padomas rezolūcijas īstenošanu. Es patiesībā neesmu īpaši pārsteigta, ka šo rezolūciju ir grūti īstenot, jo ir jāizrāda uh, griba apturēt uh, uguni abām pusēm. Un uh, šobrīd šķiet, ka uguns tiek pārtauts tikai uz dažām stundām un tikai daži uh, koridori ir atvērti. Uh, Un e, vakar es redzēju pēdējos skaitļus e, no pārstāvis, kas strādā ar Sīriju. Viņš teica, ka apmēram 50 cilvēki ir evakuēti medicīnisku apsvērumu dēļ, un tas, protams, nav, neko, nav īpaši daudz. Daudz vairāk būtu jāevakuē. Un bērni un sievietes uh, gandrīz vai ir iestrēgušajos koridoros, kuriem bija jāizved viņus no austrumu gutas. Tātad situācija ir tiešām katastrofāla. Mēs varam uh, tikai um, pēc iespējas skaļāk prasīt pusēm uh, respektēt rezolūciju, jo mums ir jāpārtrauc uh, uh šī kardarbība un ir jāpalīdz cilvēkiem, kas no tās cieš. Kas attiecas uz uh, tuvo austrumu mieru procesu un izglītības aspektu, pie tā mēs daudz strādājam arī ar ANRA, un uh, tagad uh, tiek novērtētas mācību programmas gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēm. Tagad mēs sākam 5. līdz 11. klases mācību programmu izvērtēt, un es domāju, ka ir jānodrošina, ka jaunākiem bērniem, kas iet skolā, pusēm nevajadzētu nekādā veidā uh, kā lai to pasaka. Nevajadzētu iedrošināt, veicināt jebkāda veida naidīgu vērstījumu vienam pret otru, jo, jo ir jauni, tātad bērni, jaunu vecumu bērni, kas viens otru uh, ar eh, naidīgiem vārdiem uzrunā, tad eh, situācija kļūst tikai sarežģītāka un nebūs iespējams beidzot panākt ilgstošu mieru reģionā. Tagad par Arktiku. Viens no interesantajiem, interesantākajiem aspektiem, runājot par klimatu pārmaiņām un Arktiku, ir tas, ka tas ietekmē Arktiku, bet tas nesākas ar Arktiku. Eh, tātad, bet Arktika ir tā vieta, kur ļoti agri var šo efektu pamanīt. Un Arktika ir tāda kā laboratorija, kurā redzēt, raudzīties, kā tas notiek, un eh, pētot to, kas notiek Arktikā, var paredzēt arī to, kas notiks pārējā pasaulē, runājot par klimatu pārmaiņām. Un kā jūs zināt, eh, kopš 79. gada mēs uh, veicam naftas un gāzes resursu izpēti, eh, lielā vērā ņemot vērā vides apsvērumus. Mēs zinām, ka tas, ko mēs darām šajās te trauslajās zonās, eh, tas ir ļoti svarīgi un ir tiešām zonas, kas netiek atvērts urbumiem, jo tās ir ļoti saudzējams, bet ja mēs to darām, tad mēs to darām eh, ļoti atbildīgi pret vidi. Ir tiešām svarīgi, lai runājot par uh, dabas resursu ieguvu, mēs vienmēr ievērotu uh, vides aspektus. Mums ir jānodrošina, lai nenotiktu negadījumi un lai vide un apkārtne netiktu skarta, um, lai tas nebūtu pārmērīgs sloks videi. Mm, Runājot par um, Afriņas situāciju, es uh, katru gadu uzstājos runa par ārpolitiku un ārlietu situāciju parlamentā, un, un es tiešām paudu mm, lielas bažas par to, ko dara Turcija šobrīd šī gada uzrunā. Ļoti svarīgi atgādināt visām pusēm, ka ir noteikumi arī par proporcionalitāti citu starpām, kas ir jāievēro, lai um, ievērot starptautisko humanitāro likumdošanu. Tas, ko dara cits valstis, aicina tātad būt piesardzīgiem un atbildīgiem, tas ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka šie konfliktā cieši bērni. Un, um, um, protams, mums ir bažas par uh, drošības situāciju, bet uh, jārīkojas samērīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Es, konflikta eskalācija, ko piedzīvojam pēdējo dienu laikā, uh, tieši 3-4 dienas nu, bijušas tādas ļoti bezprecedenta, var teikt, attiecībā uz eskalāciju, vardarbības eskalāciju, un tā kā tas mums liek bažīties. Elmar, arī drošības politika mums ir vienmēr bijusi ļoti svarīga, mums tagad ir PESCO un Paldor un uh, IDTP un uh, citi instrumenti, mēs meklējam dažādas sadarbības iespējas ar Eiropas aizsardzības aģentūru esam sadarbojušies gadiem ilgi, esam septītais uh, uh maksātājs, uh, uh, runājot par aģentūras uh, aktivitāšu finansēšanu, un uh, tiešām ļoti aktīvs partneris. Īstenojam arī individuālus projektus PESCO ietvaros. Protams, jāskatās, kādā virzienā lietas attīstīsies. Pagaidām grūti pilnībā definēt uh, sadarbības uh, ietvaru. Arī pirms uh, parādījās PESCO mēs meklējām ceļu sadarboties vēl ciešāk. Tā kā tas ļoti interesanti, bet uh, vajadzētu parūpēties par to, lai sadalītu darbus starp es un NATO, nevajadzētu darbus dubultot, darbus vai struktūras. Uh, liksim, jāmeklē vienkārši kādi uzdevumi labāk piemēroti NATO, kādi labāk piemēroti ES, lai kopumā uzlabotu drošības situāciju pasaulē. Ar um, komisiju runājām arī par uh, sagatavošanās darbiem, izpētes aktivitātēs labākai drošībai. Mēs uh, ļoti aktīvi sadarbojamies arī šeit, izmantojot mūsu vienošanos, bet mūsu aizsardzības nozarei būtu ļoti interesanti piedalīties arī rūpnieciskajā programmā, jo daudz tiek investēts izpētē. Protams, mums interesanti gūt labumus uh, no šīm investīcijām. Pagaidām risinājums nav atrasts, mēs runājam ar atsevišķām valstīm, ar komisiju. Uh, lai sameklētu šādu risinājumu. Tas būtu ļoti interesanti un uh, ārkārtīgi relevanti es um, būt partneriem, ja jau mēs arī sagatavošanās darbos tik aktīvi piedalāmies un uh, ar Eiropas aizsardzības aģentūru sadarbojamies. Pēdējais komentārs. Uh, nu, te bija viens komentārs par Ukrainu. Tas, ko mēs darām ES ietvaros arī NATO un bilaterāli ar Ukrainu, mums ir ļoti svarīgi. Lai iedrošinātu šīs reformas, kas notiek valstī, lai pārliecinātos, eh, ka tas, kas notiek austrumu Ukrainā, eh, ka mēs tur palīdzam, kā varam, sniedzot humāno palīdzību un eh, ka kopīgi uzturam mūsu vērtības. Kaut arī es tā jūtu eh, aizvien biežāk, ka ir šāds vispārreiz nogurums par to, kas notiek eh, Ukraina, par situāciju Ukrainā, bet tomēr eh, nevajadzētu ignorēt to, kas notiek, starptautiskās tiesības tur netiek ievērotas, tāpēc mums jāievieš restriktīvi pasākumi un jāatbalsta Ukraina šajā sarežģītajā situācijā. Paldies! Paldies, ministras kundze! Citi jautājumi, komentāri piezīmes no jūsu puses, kolēģi? Nav komentāru. Nu tad afet komitejas vārdā vēlos pateikties jums, novēlēt ļoti veiksmīgu dienu Briselē. Mēs eh, dzirdējām un redzējām, kas notiek eh, Norvēģijā, politiskā situācija ir. Uh, ļoti interesanta, bet, eh, kad jūs piezīmējāties Briselē, valdība tomēr ir, um, ir izdzīvojusi šajā uzticēšanās balsojumā, tā kā eh, lai jums veicas un paldies par to, ka bijāt šeit un par šo interesanto diskusiju. Visu jums labāko! Paldies un paldies, ka uzaicinājāt mani! So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Turpināsim AFET komitejas sanāksmi. Un tagad mm, man prieks eh, sveikt mūsu vidū Kosovas premjerministra pirmo vietnieku un ārlietu ministru Bedžetu Pacoli kungu. Es ceru, ka izrunāju pareizi. Tātad Bedžet Pacoli kungs Ministra kungs, lētni lūdzam mūsu komitejā, Eiropas parlamentā. Tiešām prieks eh, jūs eh, redzēt mūsu vidū. Es vēlos sveikt arī Kosovas vēstnieku Bernardu Nikaju. Uh, eh, šeit Brisele, viņš regulāri apmeklē Eiropas parlamentu. Ministra kungs, uh, ievaddaļā teikšu, ka Rietumu Balkāni uh, Par šo reģionu ļoti daudz runājam. Katru dienu šeit komitejā Igors Šoltes referents par šo reģionu parlamentā. Nu, viņš uh, mūs te nodarbina ļoti aktīvi, bet ne tikai viņš, un droši vien par Rietumu Balkāniem šeit mājās run, par, parlamentā runājam visvairāk, un tas nozīmē, ka ne tikai Eiropas Savienība, bet arī parlaments piešķir ļoti lielu nozīmi tam, kas notiek reģionā, un tam, kā lietas attīstās. Mēs vēlamies redzēt eh, iekļaujošu paplašināšanās procesu visām sešām valstīm eh, šajā reģionā atkarībā no partneru valstu vajadzībām. Kosova ir daļa šajā paplašināšanās procesā. Mēs atbalstām šo valsti ceļā uz Eiropas Savienību. Rietumu Balkānu stratēģijas ietvaros, ko um, prezentēja pirms pāris nedēļām, vēstīja par pozitīvām izmaiņām reģionā vispār un Kosovā īpaši. Mums jāfokusēs uz to, lai šīs izmaiņas turpinātos, un uh, ministra kungs, jūs uh, agrāk strādājāt privātajā sektorā, tātad jūs uh, tad iemācījāties uh, Uh, visu, kas uh, notiek uh, um, strādājot un pēc tam pārgājot uz politiku, tā kā tā ir tāda ļoti lietišķa pieeja, un tā, varbūt tāpēc jums ļoti labi izdodas meklēt un vienoties par kompromisiem un īstenot mērķus. Eiropas Savienība tiešām vēlas būt labs partneris jūsu valstī. Mēs tagad uh, esam uh, vīzu režīma atcelšanas uh, pēdējā fāze ar, um, ar Melnkalni. Tagad tiks ratificēts demarkācijas vienošanās, tiek īstenoti pretkorupcijas pasākumi un tiek strādāts, lai uzlabotu lietas justīcijas jomā un, eh, tad, protams, pie eh, ilgstoša miera uzturēšanas eh, Belgradas Prištinas dialogu ietvaros. Tad cerams, ka nonāksim pie saistoši, juridiski saistoša mm, nolīguma šajā jomā. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Man tas ir gods būt šeit un uh, runāt šajā asamblējā, kas man ir ļoti svarīga. Man ir uh, sagatavota runa, uh, lielākoties tā sagatavot franciski, un tad daži vārdi spāņu valodā, un nedaudz vārdi arī vāciski. Dārgie afet deputāti, dārgie pē kolēģi. Man tiešām prieks uh, uh, runāt ar jums šodien. Ļaujiet sākumā izteikt um, to, cik augstu vērtēju uh, to godu, tik bieži runājat par Kosovu un uh, palīdzat mums uh, mūsu ceļā uz Eiropas Savienību. Un nu, tad tiešām tas ir tas fakts, kas jāizceļ Kosovas nākotne ir Eiropas Savienībā. Tā tas ierakstīts uh, mūsu neatkarības deklarācijā, integrācija, mm, transatlantiskā un Eiropas integrācija Eh, ir svarīga mūsu turpmākās attīstības sastāvdaļa, un uh, mēs tiešām ļoti augstu vērtējam Eiropas uh, vērtības un principus, um, vadāmies pēc tiem. Mūsu iestādes un sistēma jau principā ir Eiropas sistēma, Eiropas vērtības un cieši noankurotas mūsu sabiedrībā, un mēs arī virzāmies uz. Uh, um, um, tātad virzoties vadāmies pēc Eiropas valstu vērtībām. Mums ļoti patīk, ka daudz esat mūsu valstī, novērojat, kas notiek. Mm, mums, pie mums viesojas dalību valstu pārstāvji, un šī svarīga klātbūtnē tikai uh, uzsver vēlreiz, ka Eiropas Savienība ir Kosovas uh, stāsta svarīga sastāvdaļa. Es aicinu jūs uh, turpināt uh, sniegt mums šo palīdzību, kas mums ir nepieciešama ne tikai mums, bet arī visam Rietumu Balkānu reģionam. Šobrīd Rietumu Balkānu reģionā mēs esam krustcelēs, un mums uh, jālemj par turpmāko ceļu, kas cerams būs Eiropas virzienā. Junkera kungs kopīgi ar uh, Magrīnī kungs un komisāru Hānu skaidri pauda atbalstu reģionam, kas apliecina komisijas nostāju, bet arī dalību valsts aktīvi darbojas reģionām to klātbūtne pierāda, uh, ka nākamais ES un Rietumu Balkānu samets Sofija un uh, arī Londonas samets vēlreiz pierāda to, kas ir tik svarīgs Rietumu Balkānu pilsoņiem, ka, lūk, viņi ir uh, Eiropas iekļaut Eiropas perspektīvā. Mūsu attīstības ceļš ir uh, cieši saistīts ar liberalizāciju. Un uh, pirms uh, runāšu tālāk, vēlos pievērsties šim tematam. Mūsu pilsoņi varbūt ir vienīgie reģionā, kas vēl nebauda bezvīzu režīma privilēģijas, mums iedzīvotāji ir jauni, dinamiski, labi izglītoti, un, bet viņi jūtas izolēti šodien. Viņi nevar saskatīt ceļu uz priekšu, tādēļ viņiem trūkst šo pamatiesību ceļot uz Eiropas Savienību. Un tāpēc tiešām šis šķērslis pēc iespējas ātrāk jālikvidē. Te būtu jāpiemina divi nosacījumi, priekšnosacījumi. Pirmkārt, eh, eh, demarkācijas eh, vienošanās ratifikācija ar Melnkalni. Kosova praktiski jau tik tālu ir. Diemžēl mums bija ļoti neveiksmīgi starptautiski politiski šķēršļi, bet mēs tagad esam pavirzījušies uz priekšu un ceram ratificēt šo uh, robežu demarkācijas vienošanos ar Melnkalni. Melnkalni mums ir ļoti labas attiecības, starp citu, jūsu informācijai. Mēs kopīgi cīnāmies pret organizēto noziedzību korupciju. Šeit mums tiešām vērojams progress panākts. Tagad tieslietu iestādes ir kļuvušas neatkarīgas, un uh, tām ir attiecīgas kapacitātes, lai efektīvi darbotos. Tāpat laikā eh, esam pieprasījuši ēst klātbūtni eh, reģionā un eh, informējam Briseli regulāri par panākto progresu. Kad demarkācijas vienošanās tiks ratificēta, nu tad mums būs arī visi pierādījumi uz rokām, un tad varēsim arī iet uz šo bezvīzu režīmu. Uh, drošiem soļiem. Protams, vienā naktī tas nenotiks, bet mēs turpināsim strādāt, kamēr šis šķērslis netiks pārvarēts. Nu, tāpat jau ļoti daudz ko esam izdarījuši, lai uh, atceltu vīzas mūsu pilsoņiem. Uh, Mums ir aptuveni 7000 patvērumu meklētāji, viņu nav daudz, salīdzinot citām valstīm reģionā, kuram, starp citu, jau ir ieviests eh, bezvīzu režīms, piemēram, Albānija un Serbija. Likumdošanas procedūras, nu, visa šie ietvari vismaz daļēji tiek piemēroti pēc 2015. gada uh, Viļņa Un tagad ir izveidota ilgspējīga sistēma, kas nākotnē neļaus uh, palielināties uh, tik uh, nekontrolēti nelikumīgo migrantu skaitam. Mēs sadarbojamies ar komisiju, parlamentu un padomi. Un cerams, ka šī sadarbība būs mūsu pilsoņu interesēs. Uh, Varbūt uh, tiešām pienācis laiks īstenot šo visu Kosovas pilsoņu sapni. Tagad kaimiņi jau daudzus gadus bauda šīs privilēģijas un mēs jūtamies izolēti. Ļaujiet atgriezties pie ES integrācijas. Plašākā kontekstā Kosova turpina īstenot reformas ar stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Šogad um, tiks parakstīt jauna vienošanās un Kosova piedalīsies ES programmās. Jauna komis, jaunas komisijas Rietumu Balkānu stratēģija vēlreiz apliecina saistības reģionam un pauž atbalstu mūsu mērķiem. Mēs esam ļoti apmierināti ar šo stratēģiju. ņemot vērā politisko spiedienu Eiropas Savienībā, protams, es tagad nevēlu solīt pārāk daudz, bet eh, mēs redzam, ka ir skaidra, skaidrs redzējums par to, kas, eh, kam jānotiek Rietumu Balkānu reģionā. Tāpat laikā man nebūtu taisnība, ja es nepieminētu, ka ar laiku mūsu mērķi konkretizējies un mēs uh, esam cieši apņēmušies kļūt par kandidātu valsti. Eiropas Savienības kandidātu valsti pēc eh, iespējas ātrāk. Mūs interesēs integrācija un eh, vienlīdzīga izturēšanās pret visām Balkānu valstīm, barjeru likvidācija, labāka sasaistība, ekonomiska sadarbība, politiska bilaterāla sadarbība. Uh, Dažreiz, eh, ja lietas nevirzas uz priekšu, tad tās eh, vienkārši stagnē un eh, mēs piedzīvojam pat pagrimumu. Nu, piemēram, Serbija šobrīd iejaucas mūsu iekšējās lietās un cenšas graut mūsu starptautisko pozīciju. Mēs tagad piedzīvojam kampaņu no Serbijas puses, lai Uh, tās valstis, kas mūs jau atzīst kā neatkarīgu valsti, to vairs nedarītu. Viņi arī mm, vēlas, um, lai Serbija izstātos no starptautiskajām organizācijām. Tas nav pieņēmami. Mums jānormalizē attiecības ar Serbiju, uh, rīt dialogs, uh, lai īstenotu šo mērķi. Serbija apņēmusies aktīvi rīkoties, um, Piemēram, arī mums ir likums par pašvaldību sastāvu, un mēs vēlamies, mēs darām visu, lai to ievērotu. Mums ir vienošanās par enerģētiku un diplomātu atzīšanu, un tagad Serbijai tiešām nevajadzētu vairs mēģināt uh, izmest Serbiju no UNESCO un Interpola un citām starptautiskajām organizācijām. Mums eh, abām valstīm jādara viss, lai mm, būtu par partneriem un eh, ļautu viens otram aktīvi attīstīties. Serbija, eh, Kosovas ekonomika pēdējo trīs gadu laikā pieauga ritmu 4% gadā. Uh, Mēs ļoti nopietni uzlabojam mūsu ekonomikas konkurētspēju, izmantojam atjaunojumu enerģiju ilgtermiņa izaugsmai. Mēs uh, esam uzlabojuši uzņēmēju darbības eh, vidi uh, un uh, mūsu mm, finanšu situācija ir uzlabojusies pasaules mērogā par 20 punktiem. Uh, pēc pēdējā Pasaules bankas ziņojuma. Mums uh, ir arī uh, ļoti apjomīgas tiešas investīcijas spēkstacijās. Mēs esam atraduši labus investorus, un viņi cenšas uzbūvēt spēkstaciju 450 megavatiem, un tas ir, tā ir viena no lielākajām investīcijām. Uh, ārvalstu investīcijām Kosovā. Runājot par mūsu potenciālu, Kosovai milzīgs ekonomisks potenciāls, bet pagaidām kapacitātes eh, visas pilnībā netiek izmantotas. Mums ir ārkārtīgi daudz resursu, mums vajadzētu tos izmantot vairāk ceļā uz ekonomisko integrāciju nākotnē vēlamies būt par neatkarīgo spēku reģionā, bet eh, tāpat vēlamies būt eh, tirgus eh, ekonomika. Mums ir izglītoti cilvēku resursi. Ehm, diemžēl politiskie šķēršļi vēl ir un paliek un kavē šo ekonomisko integrāciju. Šie šķēršļi ir jālikvidē, pirms varēsim runāt par autentisku uh, Eh, reģionālo ekonomisko zonu. Kosova dara visu, lai tas notiktu. Eh, vēlamies eh, šo reģionālo ekonomisko integrāciju panākt, jo tikai šādi varēsim sasniegt mūsu galvenās nacionālās prioritātes, mūsu un visa reģiona prioritātes - ekonomiskā neatkarība dos mums vairāk stabilitātes un vairāk drošības mūsu pilsoņiem. Būsim labāk sasaistīti visā reģionā un ar Eiropas Savienību. Plašāk mēs koncentrējamies uh, uz uh, mūsu valsts integrāciju starptautiskajā kopienā. Tas attiecas gan uz dalību startautiskajās uh, eh, organizācijās, gan atzīšanu. Šobrīd mēs turpinām pielikt uh, pūliņus, lai saņemtu atzīšanu. Vēl piecas Eiropas Savienības valstis nav atzinušas mūs, uh, un mēs turpinām pielikt pūliņus, lai to varētu panākt. Tad, kad ir runa par mūsu neatkarību, mēs jau vairāk kārtīgi iepriekš esam teikuši un atkārtoši to tagad. Kosovas gadījums ir unikāls un to nevar salīdzināt ar citiem vēsturiskiem vai esošiem gadījumiem. Tāpēc mēs uzskatījām par pienākumu deklarēt neatkarību, jo tas bija vienīgais risinājums, lai fiziski varētu izdzīvot pēc genocīda, kāds tika iztenots pret mūsu iedzīvotājiem. Mūsu neatkarība ir rezultāts unikāliem apstākļiem, kuri visi padara mūsu valstiskumu neatgriezt Zenisku. Mūs ir atzinušas 23 dalībvalstis, bet mēs zinām, ka pārējo piecu valstu atzīšana stiprināta Eiropas Savienības nostājo. Mūsu lietkarība nav vienpusēji sākts. Tas ir rezultāts pūliņiem, ko ir pielikušas tādas organizācijas kā ANO, NATO, kā arī saskaņā ar starptautiskās justīcijas tiesas lēmumu, saskaņā ar kuru neviens lēmums nav pārkāpis starptautiskās tiesības. Starptautiskā justīcijas tiesa arī ir norādījusi, ka Kosovas neatkarība ir sui generis gadījums un to nevar izmantot kā precedentu. Vēstures rats negriežas pretējā virzienā runājot par to, kas ir būtisks mums Kosovā, mēs turpināsim strādāt pie mūsu konsolidēšanās pūliņiem, lai varētu arī sasniegt tās prioritātes un izaicinājumus, ko mums sagaida no mums pilsoņi, lai mēs varētu nodrošināt efektīvāku tiesiskumu Un tāpat mēs esam iecerējuši pabeigt jebko, visus nepabeigtos starp divpusējos strīdus, lai varētu pāriet pie nākošā soļa integrācijas procesā, lai kļūtu par eh, kandidātu valsti dalību Eiropas Savienībā vistuvākajā nākotnē lai mēs varētu uzlabot dzīves apstākļus mūsu pilno, pilsoņiem. Um, jūs mums esat palīdzējuši šajā ceļā, un uh, mūsu vēlākā vēlme ir kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, un par visu jūsu palīdzību Kosovu jums sirsnīgi pasakās. Jūs, kas esat kopā ar mums, vēlos pateikties uh, par atbalstu un dzīve turpinās. Kosovā turpina savu centienus, un tas ir mūsu mērķis, būt Eiropas Savienībā kā dalībvalsts. Paldies visiem! Runātājs pasakās vairākās Eiropas Savienības valodās. Thank you! Paldies ministram Pacauli un Paldies par šo uzrunu vairākās mūsu dalību valstu valodās. Mēs to novērtājam. Un tagad mūsu rīcībā ir aptuveni pusstunda viedokļa apmaiņai, vairāk runātājiem ir pieteikušies izteikties, un mēs varbūt izņēmuma kārtā iesākšu es ar saviem jautājumiem, priekšsēdētāji. Vai jūs piekrītat jautājumu kārtai? lai jūs varat atbildēt detalizēt. Priekš, ministra kungs, jūs atsīķāt pa, uh, iesākumā runāt par vīzu liberalizāciju. Mēs apzinos, ka da, neraugoties uz dažām bažām uh, mūsu dalībvalstīs, mēs es būtu gatavi piešķirt šo liberalizāciju, bet viena no problēmām ir demarkācijas līgums ar Melnkalni. Mans jautājums, kad Kosovas parlaments pabeigs sarunas? Kad tiks lemts par demarkācijas līgumu? Šķiet, ka ne visi klātesošie izprot, kāpēc šis jautājums nevar tikt atrisināts jūsu parlamentam, ko jūs saņemat Uh, pretī, ka tas ir vissvarīgākais elements Kosovas politikā. Un tas uh, Kosovas tēlam nav pozitīvi, cik es saprotu, šodien parlamentā būs vēl uh, kārtējās diskusijas par to, varbūt mēs dzirdēsim vairāk. Tālāk par nākošo punktu. Mēs visi apzināmies pirms pieciem gadiem parakstītā Briseles eh, eh, nolīguma nozīmi. Svarīga daļa šajā nolīgumā attiecas uz uh, eh, Ziemeļkosovas municipalitātēm. Saskaņā ar pēdējiem ziņojumiem ievērojama progresa nav šajā jomā par uh, uh, pašvaldību asociācija un ko Prištīna var ziņot šai sakarā. Tie ir mani jautājumi un tagad došu vārdu diviem Kosovas ekspertiem mūsu komitejā. Pirmais no tiem ir Tonino Picola no eh, sociāldemokrātu grupas. Viņš ir Horvāts. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs! Mēs eh, pirms diviem mēnešiem tikāmies Strasbūrā. Eiropas Savienības stabilizācijas, eh, eh, Eiropas Savienības Kosovas stabilizācijas līguma ietvaros, un jūs atcerēsieties, ka toreiz notika diskusijas par vairākiem svarīgiem jautājumiem, taiskaitā par stabilizācijas asociācijas nolīgumu un Kosovas ekonomisko attīstību. Uh, robežu ratificēšanu, eh, tiesiskumu, demarkācijas līgumu ar Melnkalni, eh, kara noziegumiem un pamatbrīvībām samierināšanos cīņu pret eh, vardarbību ģimenēs. Tāpat arī mēs atzīmējam, ka šis gads varētu sniegt lieliskas iespējas Eiropas Savienības attiecībām ar Rietumu Balkānu valstīm, it īpaši Kosovu, bet diemžēl pirmo reizi mēs nevarējām pieņemt kopīgas deklarācijas, jo nav vienošanās par speciālistu eh, kamerām un iniciatīvām šajā sakarā. Kā jūs redzat šo jautājumu attīstību, sagaidot piekto sanāksmi, kurā vajadzētu notikt Kosovā šī gada otrajā pusē. Paldies un vislabākie novēlējumi no manas puses. Paldies un pārējām pie referenta par Kosovu, kurš ir kolēģis Igors Šaltes no zaļo grupas, un viņš ir no Slovēnijas. Paldies, priekšsēdētāji, jūs ekscelences, ministra vēstnieki, mēs eh, runājam šodien daudz par eh, demarkācijas līgumu ar Melnkalni, cīņu pret korupciju Kosovā, un mēs gribētu dzirdēt no jums prognozes par lēmumu, kas atvērtu jaunas iespējas Kosovas pilsoņiem. Bet tāpat tas ir viens no nosacījumiem, kas ir jāizpilda cīņa pret korupciju, organizēto noziedzību, bet šobrīd eh, uzmanība koncentrējas vairāk uz demarkācijas procesu. Mēs ilgu laiku esam gaidījuši un Esmu pārliecināts, ka ir jāizsver, ko var saņemt pretī noslēdzot šo demarkācijas nolīgumu. Un iedzīvotāji būtu pateicīgi par šī darba pabeigšanu. Tāpat mēs apzināmies nākotnes izaicinājumus. Un kā jau sacīja Piculs kungs, kāda ir oficiālā nostāja attiecībā uz speciālistu kameru izveidošanu? Mēs zinām, ka šī speciālista kamera ir pārcelt uz Hāgu, tomēr ņemot vērā nozīmīgo lomu un pagātnes notikumu skaidrošanu, tas varētu labāku izpratni viest par tiesiskumu demokrātiju un dotu iespēju labāk atbalstīt šo so speciālistu kameru un mēģināt vairāk sadarboties. Es uzskatu, ka ir kritisks brīdis Kosovai šobrīd, un termiņi vīzu liberalizācijai arī dzan ir svarīgi, un ja mēs to nevaram atrisināt līdz gada beigām, tad tas var apgrūtināt darba Eiropas institūcijām. Uh, lai atgrieztos pie šī vīzu liberalizācijas jautājuma. Tā tad e, abi jautājumi no manas puses ir sekojoši demarkācijas līnija un speciālistu kamēr. Paldies, vēl ir runātāji e, Peterles Kukanu Kjučukungs. E, dosim vārdu šiem trim runātājiem un pēc tam dosim vārdu ministram. Nākošais ir Alois Spēterle, viņš arī no Slovenijas. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Esmu nesen apmeklējis Kosovu un Man iepriecināja jūs uzsvar stabilitātes aspektam nākotnē. Tāpat es domāju, ka iekšējā stabilitāte Kosovā ir svarīga reģionam. Un, protams, es uzskatu, ka šis jautājums lielā mērā ir saistāms ar dialogu ar Sērbiju. Mans jautājums ir kādu dinamiku jūs esat iecerējuši, tāpat ņemot vērā faktu, ka Kosovas valdība. E, Kosovas valdība atbalsta arī serbskalista. Es atceros, kā notika tajā laikā, kad Slovēnija uh, tuvinājās Eiropas Savienībai, notika iestājas sarunas. Mēs sacensāmies paši ar sevi, un es domāju, ka Kosova ir šajā pašā pozīcijā, tāpat kā citas valstis, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un ātrums ir lielā mērā atkarīgs arī no dialoga ātruma un kvalitātes. Es labprāt dzirdētu vairāk par to. Paldies! Paldies Aloisam Pēterlim! Nākošais runātājs deputāts Kučuks. Viņš ir no liberāļu grupas un viņš ir no Bulgārijas. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, ārlietu ministram. Aldi grupas vārdā sirsnīgi sveicu jūs šeit. Mēs dedzīgi sekojam Kosovas jautājumiem. Uh, Un es gribētu jums uzdot divus konkrētus jautājumus. Kāds ir jūsu skatījums ek uz ekonomiku? Jo, manuprāt, jūs esat viens no veiksmīgajiem biznesmeņiem Kosovā un visā reģionā, kas, eh, ko nevar teikt vispārīgi par Balkānu politiķiem. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, eh, ka jūs tāds esat. Otrkārt, E, kopš jūtas iecelšanas amatā, kā ir mainījusies Kosovas diplomātija? Manuprāt, Kosova ir nozīmīga valsts ar spēcīgu e, eiropeisku un eiroatlantisku skatījumu, ar visjaunāko visjaunākajiem iedzīvotājiem Eiropā, un mums ir jāveido visaptvaroša un holistiska pieeja Kosovai, tad, kad mēs runājam par pievienošanās ceļu Eiropai. Paldies, un visbeidzot dod vārdu Edgardam Kūkanam, viņš ir no uh, eh, Slovēnijas. Paldies, priekšsādātāji, sveicam jūs ārlietu komitejā. Esmu no valsts, no Slovākijas, kura neatzīst oficiāls Kosovas neatkarību, bet esmu Kosovas draugs un es domāju, ka man būtu lietas jāskaidro sīkāk. Šī e, jautājuma sakarā es gribētu aicināt jūs turpināt iesākt to, kā arī sadarboties ar piecām valstīm, kas jūs neatzīst, tas ir tā ir labākā stratēģija nekā atlaisties krāslā un izteikties kritiski Man valsts neatzīst Kosovu, bet mums ir attiecības ar Kosovu, notiek apaņa ar parlamentārām delegācijām, un mēs vienīgo Kosovas nākotni saskatām Eiropas Savienībā. To ir svarīgi atzīmēt. Pārējos svarīgos jautājumus uzdevu kolēģi par vīzu režīmu liberalizāciju. Vēlos norādīt, ka Eiropas parlaments vienmēr aktīvi ir atbalstījis vīzu režīmu liberalizāciju, jo tas attiecas uz cilvēkiem un uz institūcijām, un jūs tikāt skaidri diskrim, diskriminēts. Tas ir fakts, un mēs esam gandarīti pār sagaidāmajām pārmaiņām. Bet tagad aicinām jūs spērt pēdējos soļus jūs bumba ir jūsu spēles zonā, un jums ir jāstrādā. Tā skaitā pie stabilizācijas asociācijas komitejas jautājumiem šajā sakarā es biju nepatīkami pārsteigts, ka nevarēju pieņemt kopīgās rekomendācijas. Jūs zināsiet, ka parlamentu vēsturē uh, tā ir nereti bijis ar Turciju. Mēs nevarējām vienoties pāris reizes, tā ir bijis ar Albāniju, un tagad Kosova ir tajā pat kategorijā. Tas nav visai pozitīvi, un jautājums, par kur mēs nevarējām vienoties, bija, bija svarīgs jums, tas ir jāsaprot starptautiskai sabiedrībai, un jo drīzāk tas tiek pozitīvi vai konstruktīvi atrisināts jūsu valstī jo rezultāts būs labāks. Mēs vēlamies pateikties jums par izklāstu. Tas bija izsmeļošs un tajā tika iekļautas problēmas, ar kurām jūs saskaraties. Mēs zinām, ka kosovieši ir vecumziņā visjaunākie visā Eiropā, viņi ir dinamiski un viņi pelna patiesu Eiropisku nākotni, un mēs esam gatavi sniegt jums nepieciešamo atbalstu. Taču jums ir jāpabeidz savs darbs. Es novēlu jums visu labāko šajā ziņā. Paldies Edvardam Kukānam, vairāk runātāju sarakstā nav pieteikušies, tāpēc ministra kungs. Kolēģi pasvītroja to, kā galvenās problēmas ir demarkācijas nolīgums, vīzu režīms. Mēs tā, eh, sagaidām, ka jūs turpināsiet cīnīties ar korupciju un organizēto noziedzību, kā arī speciālistu kameras darbs, kas varētu panākt tie, taisnīgumu un samierināšanos. Bet es atkārtošu. Sākotnējos jautājumus, vai jūs varētu Eh, pastāstīt cīkāk par izmeklēšanu Ivanoviča slepkavības sakarā un tāpat jūs norādījāt, ka Kosovas patvērumu meklētāju skaits ir samazinājies. Jūs nosaucāt septi, skaitli 7000. Lielākā daļa patvērumu Eh, no jūsu valsts galvenokārt meklē iespējas palikt eh, Ziemeļa Eiropā un manā valstī Vācijā. Skaits ir samazinājies, bet kāpēc eh, tādi ir vispār? Jūsu valsts ir brīvā, tā ir demokrātiska, tā ir droša reliģija. Kāpēc cilvēki vēl meklē patvērumu Eiropas Savienības valstīs? Kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā un ko Kosovas valdība dara, lai mudinātu Kosovas pilsoņus pats nemeklēt patvērumu tādā valstī kā Vācijā, jo tur iespēju nav vispār saņemt bēgļu statusu. Šie ir jautājumi, un es dodu tagad vārdu jums. Paul, thank you very much. Pirmkārt, liels paldies. Kukāna kungs, jūs man devāt nedaudz pozitīvas enerģijas. Šodien esmu spēcīgāks. Nu, paldies. Makalister kungs, sākšu ar Ivanoviču lietu. Ivanovičs bija mans draugs arī, un es viņu pazinu kopš 2005. gadā. Mēs ar viņu tad runājām, mēs tikāmies un dažkārt arī ēdām vakariņas kopā. Es eh, arī zināju viņa ģimeni, un man ļoti žēl, ka viņa vairs nav mūsu vidū. Tajā dienā, kad viņu nogalināja, es eh, atcerējos, ko viņš man agrāk bija teicis. Viņš teica, ka viņu kādu dienu nogalinās. Tātad viņš jau zināja, ka viņu nogalinās nogalinās un, uh, un, un uh, tātad viņam bija taisnība, ka viņu nogalināja serbi, nevis albāņi. Un es uh, ceru, ka ļoti, ļoti drīz mēs uzzināsim, kurš tad tieši viņu nogalināja. Un uh, tad jūs redzēsiet, ka tas nebija uh, tāds uh, tautu naida motivēts akts, bet kaut kas cits, jā. Tad, tad mēs redzam, ka Mitrovicā situācija ir kā 80. gados, mums ir gandrīz nekāda pieeja, nav ļoti ierobežota pieeja, un tur mēs neko nevaram darīt. Uh, šajā Kosovas daļā. Tā ir eh, jāatbrīvo, kad es runāju par brīvību, es runāju par bandītiem, ne tikai uh, serbu un, un albāņu bandītiem, bet tad, kad es eh, biju prezidents, es trešajā dienā uh, devos uz ziemeļiem, un es biju pirmais un pēdējais Kosovas uh, ierēdnis uh, vai amatpersona, kas uh, devās uh, uz turienu, un mani apturēja sievietes uz ceļa, un uh, viņas teica, mīļais dēls, dariet kaut ko, jo mēs ciešam no abām pusēm, gan no kosoviešiem, gan no albāņiem. Un viņi tagad mūsu vēro Man ir tiešām žēl, ka Ivanovičs gāja bojā, bet es eh, ceru, ka drīz mēs eh, atklāsim viņa slepkavu un es ticu tiesiskumam par eh, mūsu imigrantiem, tātad Kosovas emigrantiem, izceļotājiem. Es domāju, ka visi zina, ka Kosova ir demokrātiska valsts un nav nekāda politiska spiediena, nav nekāda iemesla atstāt Kosovu un vienīgā problēma, kas ir, ir ekonomiska uh, rakstura, jo mēs esam valsts, kas 80. un 70. gados bija atvērta valsts, un arī 90. gadu pirmajā pusē um, tādu bija, cilvēki bija ļoti atvērti un aktīvi, cilvēki grib uh, radīt uh, uh, savu nākotni, bet tagad viņi ir tā kā iesprostoti un. Uh, tad, kad mēs 2008. gadā pasludinājām neatkarību, kopš tā laika nav bijuši etniski konflikti Kosovā. Uh, Tad, kad mēs eh, saņemsim bezvīzu režīmu, esmu pārliecināts, ka neviens eh, vairs neieradīsies šeit, lai prasītu patvērumu. Tā tas vienkārši ir, jo jūs redzējāt arī kara laikā, ka kosovieši tika izraidīti, iespējams, miljons eh, iedzīvotāju, viņi visi atgriezās. Uh, Viņiem bija iespēja doties uz rietumiem toreiz, bet viņi ir atgriezušies. Tā ir mūsu mentalitāte, un es domāju, ka tad, kad kosoviešiem būs uh, iespējas bez vīzas ceļot, viņi vairs uh, nemeklēs uh, patvērumu. Jums vairs nebūs patvērumu meklētāji no Kosovas. Tagad par robežas novilkšanu, par demarkāciju tā ir viena no lietām, kas ir eh, jāapstiprina arī parlamentā, jāratificē eh, ne šodien, ne vakar, bet pirms trim gadiem jau. Mums bija ļoti dīvains sastāvs parlamentā. Opozīcija vienmēr bija apmēram puse Un pozīcijā arī bija deputāti, par kuriem nebija skaidrs, vai viņi balsos par vai nē. Par, varbūt, ka 2015. Gadē, gadā varēja pieņemt šo demarkāciju, bet šis brīdis tika palaists garām, un šodien, šobrīd mums tiešām ir milzīgas grūtības, jo mums ir vajadzīgas divas trešdaļas deputātu balsu. Uh, un nebija iespējams uh, vēl šodien šīs balsis savākt. Pēdējo trīs mēnešu laikā esam ļoti smagi strādājuši. Pirms desmit dienām bija skaidrs, ka ratifikācija notiks, jo Lista Serbska deva tādu solījumu, pēdējā brīdī viņi atkāpās no sava solījuma jo viņus spēcīgi ietekmē Belgrada. Tāds ir mans pieņēmums, tāda man pārliecība, varbūt, ka man nav taisnība. Jā, protams, eh, mums ir arī mūsu ekstrēma labējie, kas eh, to visu bloķē, bet viņi nekad nebalsos par šo nolīgumu, bet viņi ir opozīcijā un uh, Viņa nekad nebūs pie varas Kosovā, jo uh, um, cilvēki to nevēlas. Mēs ceram, ka šī te 12 uh, deputātu mērenākā daļa uh, atbalstīs Kosovas uh, svarīgo jautājumu pieņemšanu. Un esmu pārliecināts, ka Šodien četros pēcpusdienā, ja ir paredzēta mūsu parlamenta sanāksme un balsojums, es ceru, ka šis balsojums būs veiksmīgs, jo šī te parlamenta sēde, un mēs esam apņēmušies panākt šo balsojumu šodien, nu, bet redzēsim, kā tas būs, bet esmu pārliecināts, ka tuvākajās dienās būs uh, ratificēta šī demarkācija. Pīcils kungs uh, uzdeva jautājumu par uh, šo īpašo tiesu. Jā, tas bija tāds nepatīkams pārsteigums, jo šī institīva uzsākās no veterānu vidus. Uh, Viņi nāca ar iniciatīvu parlamentā. Parlamentā viņi tādā destruktīvā veidā uh, saņēma plašu atbalstu. Tas viss bija ļoti riskanti. Es toreiz biju braucienā Āfrikā un saņēmu šo informāciju un uh, uh toreiz teicu uh, atstāt saviem ministriem valdību, uh, mēs eh, varējām šo eh, problēmu atrisināt ar lielu, lielu spiedienu no rietumiem, no Briseles, no ASV, un šodien var teikt, ka šī problēma ir atrisināta. Eh, tur vēl viss nav beidzies, bet es domāju, ka tā vairs neparādīsies uz galda. Tas ir beidzies šī te. Tā problēma ar šo kameru. Bet te kaut kas ir jāsāk darīt, jo mēs tik daudz runājam par šo īpašo tiesas palātu. Jo mēs šeit eh, runājam par eh, eh, to, kas tiks darīts, tātad, ja viņiem būs kaut kas darāms, tad viņiem ir pienāk uh, klajā ar paziņojumu, viņiem nāksies atzīt, ka viņiem nav pierādījumu, viņi neatradīs pierādījumus. Bet katrā ziņā tā nu, tas ir, un uh, šis jautājums ir uh, noslēgts. Šautas kungs, demarkācija. Jūs zināt, kā tas ir. Es vairākas reizes uh, jums esmu nosūtījis informāciju par to, kāda ir situācija. Uh, Un uh, pēdējā reizē esam, bijām jau ļoti tuvu, mums Lista Serbska apsolīja savu piekrišanu, bet nākamā dienā viņi atkāpās no sava solījuma, bet mēs ar viņiem strādājam. Un es domāju, ka šodien uh, tas izdosies un uh, mums tā būs D diena par šo īpašo palātu arī esmu pārliecināts, ka šī valdība vairs nesaskarsies ar šo jautājumu. Nenāksies vairs pie tā strādāt, un šī īpašā palāta tad varēs darīt savu darbu. Mr. Peterli. Peterlis kungs, jūs ļoti labi zināt, kāda ir situācija runājot par Kosovas neatkarību. Situācija ir ļoti sarežģīta, jo mūsu konstitūcija ir ļoti sarežģīta. Un mums nekad nebūs uh, divu trešdaļu konsensa bez serbiem. Un uh, serbi praktiski ir pret visu, tad, kad ir runa par valsts veidošanu. Vai Kosovai svarīgiem jautājumiem. Dialogs. Mēs zinām, ka mums būs dialogs ar sērbiem, un prezidents gatavo arī ar savu personālu šos jautājumus, un šoreiz dialogs būs laikā ierobežots. Mēs eh, runājam ar serbiem jau gandrīz 20 gadus, un eh, šoreiz eh, varbūt mums būs jā, jānosaka kaut kādi ierobežojumi, un būs ļoti konkrēti jautājumi, par kuriem jārunā ar serbiem. Un jūs zināt, kas tie ir par jautājumiem, tie ir pilsoņiem ļoti svarīgi jautājumi jo mums mūsu uh, kopīgajā dzīvē ar Serbiju ir ļoti daudz šķēršļu, bet uh, dialogā būs uh, jāatzīst tas, ka Kosova ir neatkarīga valsts un ka neviens nevar to ignorēt. Un uh, vēl viens fakts ir tāds, ka uh, Serbija ir uh, stabilitātes faktors, un tas visiem ir jāakceptē, un balstoties uz abiem šiem faktiem mums ir jāveido mūsu nākotne. Un uh, uh tur ietilpst arī uh, mūsu līdzās pastāvēšana ar uh, uh, serbiem. Mēs nevaram uh, nošķirt uh, šīs divas etniskās grupas, jo ir daudz serbi, kas dzīvo Kosovā, kam ir ģimene Serbijā, un ir daudz uh, albāņu, kas dzīvo uh, Serbijā un viņiem ir ģimene Kosovā. Un tas mums cilvēkiem ir jāgarantē, ka viņi varēs ceļot pāri robežām. Un ir jāiegulda arī ekonomikā, jo vienkārši pateikt uh, Serbiem akceptējiet uh, Kosovas neatkarību, to viņi nekad neakceptēs, bet ja mēs viņiem varam kaut ko piedāvāt, tad viņi iespējams uh, padomās par to. Jūs zināt, ka mums ir problemātiski uh, kaut ko panākt, uh, ar spēku neko nevaram panākt, uh, mums ir kaut kas jādara ekonomikas jomā, un mums bija ideja veidot brīvo ekonomikas zonu starp Serbiju un Kosovu. Pagājušajā sestdien tikos ar Dārčeču kungu, mēs runājām um, Sarajevā un runājām par šo te ideju, ka uh, Dienvidu Serbijas daļu un uh, Kosovas ziemeļus varētu veidot kā tādu kopīgu brīvās ekonomikas zonu. Un redzēsim, kā šī situācija attīstīsies un uh, varbūt tā var lietas mainīt, jo gal galā cilvēkiem ir vajadzīga drošība, labāka ienākuma, labāka dzīve, un nekas vairāk jau nav vajadzīgs. Šie cilvēki uh, ziemeļos tiešām ir izslāpuši pēc brīvības, pēc labākām skolām, pēc iespējām nopelnīt iztiku un uh, veidot labāku dzīvi par šo te ekonomikas zonu. Es ar Dačiču kungu par to runāju. Un um, tur es tiešām redzu iespēju un um, nu, pie tā vajadzētu strādāt. Tādējādi mēs nevaram, um, tātad ne, varam kaut ko izdarīt, neskarot abu valstu suverenitāti. Un tas tiešām varētu funkcionēt. Šis dialogs ir jānoslēdz šogad, un mums ir jāpanāk mieru līgums ar Serbiju, jāpanāk līgums ar Serbiju. lai noteiktu, ka eh, Serbija atzīst Kosovas eh, pastāvēšanu, un Kosovai ir jāatzīst, ka uh, Serbija arī pastāv un ir mums ļoti svarīgs partners. Ekonomika. Tad, kad es sāku darbu valdībā, biju tiešām cerīgs, ka daudz sasniegsim, bet mums ir citas prioritātes un um, pietiekam ātri nevaram īstenot reformas, bet tas ir skaidrs, ka Kosovai ir vajadzīgas reformas, ir vajadzīga tāda ekonomika, kas var uh, radīt uh, izaugsmu virs 8%. jo visā citādi tas nebūs jūtams iedzīvotājiem. Tad, tad ir lietas, pie kurām varam strādīt, eh, strādāt šajās brīvajās zonās un arī lauksaimniecībā. Lauksaimniecība ir tāda joma, kur Kosova ir uh, liels iespējas, bet uh, lauksaimniecībā mums ir uh, vajadzīgs uh, tāds kā maršala plāns. Un mēs strādājam šajā virzienā. Reformas ārlietu ministrijā, protams, mēs mainām daudzus vēstniekus. Bernard, tavam postenim briesmas nedrauda bet iekšēji mēs eh, veicam reformas, un kopš es esmu ministrs, nav bijušas nekādas atbildes uz Serbijas provokācijām. Tātad var atkārtot nekādas atbildes uz Serbijas eh, provokācijām, un mēs uzskatām, ka ir labāk eh, neatbildēt uz viņu provokācijām. Un jebkurš, ja kurš uh, grib ierasties Kosovā, var ierasties Kosovā. Es runāju par politiķiem, viņi var eh, ierasties, viņi var doties prom. Un mēs ļoti pieklājīgi ar viņiem runājam. Mums ir vairākas iniciatīvas mūsu ministrijā. Esam izveidojuši miera veicināšanas eh, komiteju ārlietu ministrijā, kas nav saistīts ar dialogu, bet eh, mēs organizējam tikšanās, koncertus ar Serbiju, lai um, varētu ar šīm interešu grupām strādāt, un mēs tur arī panākam zināms rezultātus. Un, protams, eh, iekšēji mums arī ir zināms reformas ministrijā Var teikt, ka ārlietu ministrija ir eh, tāda proaktīva un dinamiska ministrija. Mēs pie tā ļoti smag strādājam. Kukankungs, liels paldies jums par jūsu skaidrojumiem un var apliecināt, ka eh, mēs eh, nepārstāsim strādāt ar šīm piecām valstīm, kas nav atzinušas Kosovu. Es zinu, ka mums ir draugi šajās valstīs, un, piemēram, Slovākija vienmēr um, ļoti pieklājīgi pret mums izturas, un uh, ar Grieķiju ir tāpat. Un es domāju, ka kaut kad būs tā diena, kad mēs uh, varēsim uh, kaut ko panākt. Daudz darāmā ir Makalister kungs. Uh, un mēs esam tikai daži cilvēki. Mums ir ierobežoti resursi, bet uh, griba ir. Paldies! Pacolīkungs, uh, es uh, visu afet deputātu vārdā vēlos pateikties jums par ierašanos Brisele šodien un par šo diskusiju. Šie aplausi jums. Mēs uh, Ceram arī turpmāk apmainīties jums viedokļiem un beidzot sagaidīt arī labas ziņas, varbūt šo pēcpusdienu no Prištīnas par robežu demarkācijas vienošanos, par kur varbūt tiks panākta beidzot vienošanās. Tas būtu lieliski. Un tas atvieglotu daudzas lietas. Paldies vēlreiz un uh, izbaudiet šodien Briselē un cerams uh, tiksimies pavisam drīz atkal AFET komitejā. Kolēģi, 5 minūšu pārtraukums. So, ladies and... Tātad, dāmas un kungi, nākamais punkts darba kārtībā ir punkts 16. Mm, man prieks um, sveikt Renātu Mansūru, kurš ir uh, pētnieks, uh, tuvā austrumu un Ziemeļāfrikas uh, pētnieks Karlis, mm, starpsko lietu Karaliskajā institūtā Londonā. Uh, Paldies, ka ieradāties. Mums ir pusstunda, lai runātu par uh, FED pasūtīto pētījumu Irākas valsts atjaunošana, stabilizācija, pārvaldība un samierināšana. Mansurkungs, jūsu uh, pētījums uh, nāk ļoti savlaicīgi. Parlaments deva piekrišanu Uh, sadarbības uh, vienošanās parakstīšanas starp es un Irāku, Saifī kungs, lūk, ir mūsu atbildīgais kolēģis par šo vienošanos, um, Saifī kundze atvainojiet, un uh, mūs visus interesē, protams, Irākas valsts atjaunošana un stabilizācija, kas ir ļoti svarīga lieta. Mēs pagājušajā mēnesī bijām Kuveitā, Saudarābijā un Irākā, un Tieši Kuveitā notika konference par Irākas valsts atjaunošanu, kurā piedalījāmies turpat viesnīcā, kur mēs dzīvojam. Starp citu, mēs tur tikāmies arī ar komisāru Stilienīdis kungu. Tātad arī par to, protams, varat pastāstīt jums vārds atgādinu, ka viss vēlākais pulksten 12.45 mums šī sēde būs jāpabeidz. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Man, mans komentārs turpināsies 10, 10 minūtes, pēc tam uzklausīšu arī jūs jautājumus, tad gribēšu jums arī atbildēt, um, tad gribu arī saprast, uh, tad, kāda šeit tieši ir pozīcija šajā komitejā, jo tik tiešām ir uh, pavērties iespēju loks šobrīd attiecībā uz Irākas valsts atjaunošanu no arī attiecībā uz visu, kas saistīts ar ISIS apkarošanu, un te vērojams progress. Kopš 2003. gada mēs redzam tādus atjaunošanas uh, rekonstrukcijas ciklus, kas tiek uzsākti un nepabeigti. Un tagad eh, jautājums, kā izvairīties no kļūdām, ko esam pieļāvuši. 2009. 10. gadā mums notika ļoti līdzīga diskusija, bet toreiz eh, bija, tā teikt, islāma valsts uzplaukums, un tagad mēs esam jau postdāžu periodā. Uh, Nu, protams, Times um, žurnālam nebija taisnība, kad uh, viņi uz, savā, uz saviem vākiem izvietoja attālu ar uh, virsrakstu Irākas beigas. Nu, tā tas nav, nu, bet uh, jābūt piesardzīgi optimistiskiem. Uh, pavadīja daudz laika tagad uh, Bagdādē. Kirkukā uh, un citās uh, Irākas pilsētās cenšoties saprast, kas tur notiek. Un, uh, pētījumam. Mans galvenais arguments bija šāds. Es domāju, ka Eiropas Savienības lomai uh, vajadzētu uh, būt uh, tādai, ka mums jāuzlabo institucionālā kārtība, nevis jādomā par konkrētiem cilvēkiem vai personībām. Mums tagad jāatjauno valsts, un valsts nozīmē iestādes, institūcijas, nevis cilvēkus. Nu, lūk, viss atkarīgs no tā, kā tiks atjaunotas valsts iestādes. Kopš 2003. gada mēs jau labu laiku esam paveikuši. ANO ir uh, iestājusies par iekļaujošu pieju, tātad apvienot sunītus, šīts, kurdus, uh, Tas ir ļoti labi, bet kā tas palīdz atjaunot uh, valsti, kā tas uh, palīdz uh, likvidēt uh, šo dihotomiju elite pret uh, pilsoņiem, uh, vai tas palīdz, um, runājot tieši par samierināšanu, par ko tagad runājam, kā mm, mēs varam apvienot šīt sunītas kurdus, un kurš būs līderis, un kā viņi visi sēdēs pie apaļā galda un uh, kā viņa vienosies par uh, pareizo ceļu uz priekšu Irākai. Jo te ir uh, plaisas, lielas plaisas, tad vislielākā ir starp pilsoņiem un eliti. Īstai samierināšana jānotiek tikai likvidējot šo plaisu. Tas izveidos jaunu identitāti valsti, un tad mums nevajadzētu uzspiest jaunas identitātes. Kopš 2015. gada Basrā notika šeit protesti pret pašu šeit līderiem. Uh, Kurdistānā kurdi iestājas pret pašu līderiem un sunīti pret sunītu līderiem. Tā tad mums um, vajadzētu atkāpties no uh, iepriekšējiem rīcības modeļiem, kas nav bijuši pareizi. Un tad nepieļaut pagātnes kļūdas ko Daesh arī izmantojusi. Un tā tad vajadzētu nevis par īstermiņu domāt, bet par ilgtermiņu vairāk. Ja paskatīsimies, ko ASV uh, un Irāna darīja Irākā, tad uh, mēs uh, redzēsim lielu starpību starp to, ko ASV darīja 2003. gadā. Uh, attiecībā uz vēlēšanām un to, kas notika Irānā, kas uh, tagad plāno, kas notiks pēc 10, 20 gadiem. Un uh, manā pētījumā tiek uzdots jautājums, kā īstermiņu apvienot tagad ar ilgtermiņu. Un atbilda varētu būt ļoti daudz sološa. Pagaidām valstī tāds jūceklis, uh, neviens īsti nesaprot, uh, kurš tad ir īsti virspavēlnieks, kādas ir šīs uh, galvenās struktūras uh, uh, Kirkukā un Ideālā. Mēs atkal redzam aizsis bastionus, kas tur parādās un, un, un tiek spēcināti, tā kā tur ir drošības apdraudējums. Bet ko varam darīt? Nu, arī šeit varam atbildēt ar institucionālo kapacitāti. Uh, Tagad īstermiņā mums jāatjauno pamat pakalpojumu sniegšana. Daudzējādi valstī tas ir ļoti svarīgi pilsoņiem. Nu, runa nav tagad par to, ka valsts līderi satiekas citas valsts līderi, bet drīzāk ir tas, ka cilvēkiem ir elektrība, siltais ūdens, apkure un um, ka šīs vajadzības tiek apmierinātas uh, ilgstoši nepārtraukti, tātad um, jāapmierina šīs pamatvaidzības, kas ir pilsoņiem. Tas ir ļoti svarīgi. Runājot tālāk par IDP atgriešanos. IDP, par ko runājam, nu, te runa ir par eh, darba vietām, algām, iztikas līdzekļiem. Arī šeit Šie ir tie pamata eh, kritēriji, kas jānodrošina, runājot par atjaunošanu. Tas ir īstermiņā, ilgtermiņā vajadzības ir sarežģītākas, bet nemazāk svarīgas. Īstermiņā varbūt ļoti uh, tādas ātras uzvaras, bet uh, īstermiņa uzvaras ilgtermiņā. Mēs runājam hm, par ko citu. Uh, šodien atzīmēm, nu, nevar, nevar teikt, kā atzīmēm, bet, nu, šodien Faktiski ir 15. gada diena kopš uh, iebraukšanas Irākā. Tātad kara sākuma var teikt. Uh, tā ir bijusi traģēdija. Un, uh, ja mēs aplūkosim šo karu, tad um, tās uh, vēsture ir tieši par ilgtermiņu. Neviens nav domājis, kas ir bijusi galvenā kļūda. Tad, um, Nākamais atslēgvārds ir decentralizācija, varas sadalījums. Uh, Pēc 2003. gada Irāka eh, bija doma, ka pašvaldības un reģionālas valdības var labāk eh, rēģēt uz pilsoņu vajadzībām nekā centrālā valdība. Tie, kas atjaunoja Irākas valsti, vai nu tie bija kurdi vai šīti, eh, viņiem bija atmiņā, kā izskatījās spēcīga valsts Un uh, tagad viņi ir izvēlējušies uh, citu modeli, kas izveidoja vajāku valsti. Un šī vajākā valsts uh, tad arī viegli zaudēja savu varu un piekāpās aizsis. Un tagad jautājums ir, kā iestādes var tikt spēcinātas, kā. Uh, decentralizētās iestādes uh, var apmierināt šīs vajadzības. Es nesaucu, uh, neaicinu tagad um, veikt centralizētu sistēmu, ja šī tēma vispār ir tabū, bet uh, noteikti jāpieskaras šim jautājumam. Drošības iestāžu reforma ir cits svarīgs temats. Irākā īpaši konflikt zonās ar daudz bruņoto grupējumu, kas pirms un pēc aizsas nākšanas pie varas parādījās un tie turpina patrulēt e, e, kontrols e, punktus, šķēr, robežu šķērsošanas punktus, aktīvas politiski, kontrolē situāciju valstīm daļēji tagad. Uh, ko darīt ar šiem grupām. Integrēt eh, tās eh, valsts modeli, nu, tas ir jautājums, un pagaidām šie grupējumi tā kā palākā zonā. Un nav īsti skaidrs, kas ir valsts un kas ir pāra eh, valsts, tā teikt, jo valsts nav vienota. Jums arī ir, teiksim, pret teroristu uh, birojas, kad bijušais ministra prezidents to pārņēma, malīķi, tātad pret to daudz iebilda. To uzskatīja par nekonstitucionālu. Bet 2016. gadā novembrī parlaments pieņēma lēmumu par to, ka šis birojs ir institūciju sastāvdaļa. Un tagad visi skatās uz parlamentu, jo parlamentā notiek likumdošana, likum, notiek normatīva aktivitāte. Mm, Ar parlamentu gan arī ir grūtības. Eh, Kurdistānā parlaments eh, sanāk ik pēc diviem gadiem, un eh, citur valstī parlaments darbojas pavisam citādi. Un tas atkal mūs noved pie vēlēšanu reformām. Un kā šīs reformas tiek īstenotas, dažas reformas tiek atliktas līdz nākamajam vēlēšanām, tas viss ir jānormalizē un jāiestrādā. Uh, parlamenta rutīnā, parlamenta darbības ciklā. Nu, es solīju desmit minūtes, un droši vien nu, to bija par maz, bet uh, tas ir kopsavilkums, un uh, ko es varu teikt, tad vajadzētu uh, izvarīties no. Uh, kļūdām, kas tika pieļauta, pieļautas uh, tādā, tā diktatoriski veidojot uh, struktūras no, no pieeja no augšas uz, uz, uz leju, un um, vajadzētu vairāk domāt par šo ilgtermiņu. Tā ir galvenā rekomendācija. Saprast arī vietējo dinamiku, sadarboties ar iestādēm un um, tad varbūt uh, tā diplomātiskāk atbalstīt uh, zināmas iestādes un uh, nozares. Te droši vien arī apstāšos. Paldies Mansūra kungam par šo tiešām īso ievadu un tagad turpināsim diskusiju un pirmā izteiksies Sīfī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties Mansurkungam par to, ka viņš šodien uzstājas mūsu komitejā un vēlos pateikties viņam par kvalitatīvo publikāciju. Pēc 17. Eh, gada teritoriālās iznīcīšanas eh, daišam ir jādomā par stabils valsts veidošanu, stabilizācijas mērķi nodrošināšana, samierināšanās, valsts atjaunošana ir vienots jautājums, un tas ir jārisina vienlaicīgi. Valsts stabilizācija ir iespējama pārstruktūrēt policijas spēkus, atjaunojot eh, pirmās nepieciešamības valsts pakalpojumus, kā arī veidojot visaptverošu valdību vietējā un valsts līmenī. Eiropas Savienībai šajā sakarā ir jābūt ar pirmā plāna lomu, tāpat arī kopīgas stratēģijas Irāks eh, sakarā pieņemšana Kuveitas eh, konferencē februārī turpmāk ir jāveido kā konkrētas darbības šīs valsts interesēs. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt pārvietoto personu atgriešanos mājās, kā arī par vietēju un viss iekļaujošu viet, nacionālās un vietējās valdības vietošanu. Mans urkungs, no manas puses ir divi jautājumi par jūsu ieteikumiem pētījuma beigās. Pirmkārt, Eiropas Savienības loma veidojot dialogu vai patiesu mediāciju starp Irākas centrālajiem lemiestādēm un ku Irākas Kurdistānas pašvaldību. Ko jūs domājat policijas spēku sakarā, kā varētu iekļaut paramilitāros spēkus? Uh, un eh, citus bruņotos grupējumus valsts policijas dienestā. Paldies, deputātei Seifī. Es eh, došu vārdu vēl citiem kolēģiem, un tas ir Rēmon kungs no zaļajiem. Man ir divi specifiski jautājumi. Pirmais. Jūs runājāt par pārvaldību, stipri cilvēki, stipras institūcijas. Jūs eh, nenācāt klajā šeit ar ieteikumiem Es vēlētos atbalstīt tos, kuri atbalsta stipras institūcijas un stiprus pers eh, personības un neatgriešanos pie autoritārām struktūrām. Jūsuprāt, Eiropas stratēģijā kādai tā vajadzētu būt? Otrais jautājums. Par Kurdistānu Jūs savā pētījumā neiekļaut Irākas kurdus lielākā kopainā attiecībā uz Turciju un Sīrijā notiekošo. Vai jūsuprāt, Irākas iekšējās politikas ietekme ir tik vāja vai nepietiekama, ka mēs varam neņemt vērā kopainu runājot par Irāku? Paldies! question, comment. Nākošais runātājs, mūsu vicepriekšsēdētājs Kauso. Paldies priekšsēdētājiem un surkungs. Man ir vairāk jautājumu. Temats par attiecībām starp Bagdādes valdību un Kurdistānas valdību attiecībā uz neatkarības referendumu. Otrkārt, pār Isus, Isis atcelšanos Kirkūkā. Un treškārt, vai esošā valdība ir apzinājusies sekas tam, kā nevajag atstāt ārpus eh, palīdzības sniegšanas eh, budžetiem Alambars eh, reģionu. Un tas ir apgabals, kurā praktiski Dāieši izveidojās. Un vēl viens jautājums par attiecībām ar Irānu. Paldies! Gracias any further... Paldies, vai vēl ir jautājumi? Case. So, please... Trīs runātāji, vairāk jautājumu, dodam vārdu atbildēm. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es iesākšu ar Tokijas saifi uzdotajiem jautājumiem. Pirmais no tiem ir tas, ka uz Eh, savā pētījumā es varu norādīt uz atsevišķām kļūdām, attiecības eh, ar Bagdādi ir ļoti nozīmīgas, un referendums šobrīd tik uz, tiek uzskatīts par kļūdu. Es runāju par nat pragmatisko nacionālismu un radikālo nacionālismu. Ilgu laiku kurdi pieturēs pie pragmatisma attiecībā uz centrālo valdību 2005. gadījumā. Viena no prioritātēm kurdu vadītājiem bija nosūtīt uz Bagdādu spēcīgākās personības un tādi bija vairāki Bagdādē, jo viņi varēja izmantot valsts veidošanu no iekšienes. Kas notika vēlāk? 14. gadā viņi izlēma, ka var to darīt bez Bagdādas. Šobrīd Kurdistānā ir izpratne, ka ir jātur turpina sadarbība ar Bagdādi. No Irākas premjera perspektīvas ir dažādi apsvērumi. Ja viņš izmaksā algas kurdiem, kas notiek tiem, kas atrodas Basrā, kas notiek ar sunītiem? Zināmā mērā Šie apsvērumi ir kā mēģinājums sodīt par referendumu, zināmā mērā kā mēģinājums veicināt savu ticamību vēlēšanu gadā, kā eh, arī eh, kur tad koncentrēties vairāk, ja ir jāveic rekonstrukcija visā Irākā. Un es domāju, ka kurdu vadītāji vēlas atgriezties pie pragmatisma, kāds bija iepriekš, bet zelta laiki, kad varēja eksportēt kurdi naftu un eh, veidot savas vīzas un lidostas, tie ir pagājuši vismaz uz laiku un ir jāveido labākas attiecības. Šeit ir pūliņi jāpieliek abiem. Es domāju, ka kurdu līderi Eh, izdarīs secinājumus no referendumu kļūdām, un tas ir saistāms ar jautājumu par Irānu, jo pēc referenduma bija mēģinājums pavērsties pret Irānu. Irāna bija tas sliktais tēls, un šobrīd notiek tuvināšanās. Lielākai daļai Irākas spēlētāji ir jākārto lietas ar Irānu, tā ir liela kaimiņa valsts, un jūs esat zaudētāji, ja jūs nepiesaistāt sev Irānu. Tas ir tālāk par drošības spēku reformu Tā ir liela problēma. Integrācija nenotiekas. Es atceros, pirms dažiem gadiem es runāju par drošības, ar drošības spēku līderiem, un viņi runāja par integrēšanos, un pēc 16. gada novembra viņi sevi uzlūko kā neatkarīgus bruņotos drošības spēkus premjerministra pāraudzībā bruņoties spēki saskaņā ar konstitūciju ir iekšlietu vai aizsardzības ministrijas pāraudzībā, bet šeit ir precedents. Pret terorismu dienests ir premjeru pāraudzībā. Tā ka tā ir pelēkā zona un cīņā pret ISIS tas bija visbūtiskākais no spēkiem. Šobrīd runājot pār eh, drošības sektora reformu, mums ir jāatrisina šī problēma, kā viņa darbosies, kā var pakāpeniski atbrīvoties no vajadzības pēc bruņotajiem spēkiem. Eh, un vienlaicīgi šie bruņotie grupējumi ir reprezent, reprezentatīvāki e, nekā pārējie Irākā, jo e, tajos ir gan kristieši, gan jezīdi, gan e, musulmaņi. Un runājot par drošību sektora reformu, ir jārunā par šiem jautājumiem. Tālāk jautājums par spēcīgu personību vai spēcīgu institūciju. Cerams, ka visi atbalstīs spēcīgas institūcijas. Taču tad, kad ir runa par to, kāpēc pieaug vajadzība pēc tādas personības kā sadāms, ne, tāpēc, ka Sadāms pats par sevi bija institūcija. Un es domāju, ka jāatbalsta nevis personības, kā es to sacīju un sākumā, bet ir jārunā par to, kā tiek pārstāvēts institūcijas. Ir jārunā par to, kā varas sadalījums ir mainījies Un esošā struktūra ir tā, ka visiem spēlētājiem ir savas pilnvaras, un galvenais ir atgriezt šīs pilnvaras uh, institūcijām. Tālāk par kurdu jautājumu. Pirmkārt, ieprie, līderiem Ir eh, bijušas labas attiecības ar Turku valdību, un, liel, un arī pašiem ir problēma ar PKK. Un doma par plašāku Kurdistānu ir, manuprāt, eh, pārvērtēta, ir ļoti daudz iekšēju kurdu jautājumu Un turklāt PKK aktīvi darbojas arī Irākā vairākās, vairākos apgabalos, kur PKK ir ar savu lomu. Par ISIS Kirkulkā. ISIS e, tika teritoriāli izspies no Mbāras, pārcēlās uz Musulu, uh, un, vi, un kurš e, tad šo teritoriju viņi e, atrod. Tās ir teritorijas, kur ir vakums. Kirkūka, piemēram, bija viena no ļoti nozīmīgiem ekonomiskiem mezgliem. Un tā, tās teritorijas, kur ir konkurējušās grupas, pešmerga, vietējās policijas. Uh, tas ir haotiski, ir jauni kontrolpunkti katru dienu, ir. Uh, jaunas parādības, un Tāpēc eh, ISIS eh, pazūd vienā vietā, bet parādās vietās, kur ir atkal citas eh, problēmas par Irānu tālāk runājot. Es domāju, ka Irāna ar Irāku cieši ir saistīta. Irāna nevēlas, lai Irāka sabruktu, Irāna vēlas, lai Irāka būtu partnervalsts, protams, vājāka, bet tomēr partnervalsts. Un uh, E, Irāna nevēlas, lai pie tās robežām atrastos izis vienlaicīgi Irāna kontrolē dažādas grupas, e, valstisks, nevalstisks spēlētājs. Kāpēc? Tāpēc, kā tas ir ilgtermiņa pasākums. Nosaukšu e, Kirkūks referendumu piemēru, kad pirms dažām referendumu dienām Eiropas valstis bija pārliecināts par to, ka Marzuds Barzanī to atcels. Nebija e, plāna par to, kas notiktu, ja tā notiek. Irāna saprast, saprata šo gadījumu daudz labāk un turpināšanas plāns Irānā bija sagatavots jau saulaicīgi. Pagājušā gada oktobrī Irāna uzsāka savu plānu, kamēr pārējie vēl tikai domāja, un spēja rīkoties. Turcija savukārt ir iesaistījusies Sīrijā, risina savus iekšējos jautājumus, bet Turcija mēģina uzturēt savu ietekmi pie attiecībās pie robežā notiekošā. Paldies, Manzūrkungs. Vai vēl ir jautājumi komentāri? Tāda nav, tādā gadījumā paldies. Šķiet, jūs eh, strādājat Londonā. Paldies par ierašanos no Londonas. Tagad sēdi slē, beidzām un turpinām to pulksten pustrijos un mūsu kolēģis Kausu pārņems sēdes vadību. Jauks pusdienas visiem!